Good afternoon! Sveicināti, dāmas un kungi! Good afternoon! Sveicināti! Lūdzam jūs ieņemt vietas. Pēc pāris sekundēm mēs sāksim darbu. Hey, prezidents! Tas ir Čomis. Oh. Mr. Commissioner, very good to see you. Thank you for coming here. Your success, you know our discussion, your motion for the changes.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 Uh, let me start. Sāksim, dāmas un kungi, sanāksmi. I... Es um, paziņoju sanāksmi par atklātu. Šis ir nepierasts vēsturisks brīdis mūsu Eiropas Savienības vēsturē. Pirmā reize Šī ir Eiropas Savienības vēsturē, kad notiek kopīga sanāksme ar plašo dalību valstu pārstāvību. Piedaloties lauksaimniecības ministriem, piedaloties Eiropas komisijas pārstāvjiem un piedaloties Eiropas parlamenta deputātiem un mēs apspriedīsim mūsu kopējo lauksaimniecības eh, politiku, vienu no visvecākajām Eiropas Savienības politikām. Pirmkārt sveicam ministru Savicki, kurš vadā attiecīgo nozars padomi, un komisāru Čolosu, kurš ir lauksaimniecības komisārs visus, kas at, esat klāts šodien, dalībvalsts ministru, lauksaimniecības ministrus, un mēs esam kopā šodien ar Eiropas parlamentā lauksaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētāju Paulo de Castro, un pateicoties jums, kolēģi de Castro un kolēģi Savicki, mums notiek šīs neparastais pasākums, un es gribētu sveikt jūs visus, kas esat klātsēžu zālē, un no paša sākuma es gribētu izpaši izcelt vienu no vislielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, e, kas ir tāds, ka ik viens var izmantot savu dzimto valodu, un tieši to pašu darīšu arī es. Kolēģi, vēlreiz es gribētu sirsnīgi jūs sveikt. Eh, skatot Eiropas eh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz eh, vienos no visvecākajām Eiropas politikas lauksaimniecības politikas attīstību, un es gribētu atgādināt, ka Eiropas parlamenta deputāts DES un lauksaimniecības komiteja kopā ar citām Eiropas parlamenta komitejām ir sagatavojušas un pieņēmušas jūnijā priekšlikumu par iespējamām izmaiņām Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politikā. Šīs ir ārkārt, šī ir ārkārtīgi svarīga politika, kas eh, aptver aptuveni 37% no uh, E, finanšu ietvara un ar šīm diskusijām un mūsu nākotnes lēmumiem mēs vēlamies nodrošināt to, ka Eiropai ir spēcīga lauksaimniecība, spēcīgas saimniecības, kas ir spējīgas konkurēt pasaules mērogā un spēcīga lauksaimniecība. Jo mēs esam pārliecināti, ka lauksaimniecība ir viens no tiem elementiem, kas mums varētu palīdzēt izkļūt no krīzes drīzā laikā. Lisabonas līgums ir nodrošinājis Eiropas parlamentam prerogatīvas attiecībā uz lauksaimniecību, uz budžetu lēmumiem un plašākiem lēmumiem lauksaimniecībā un zivsaimniecībā. Un mēs vēlamies, ņemot vērā savas pilnvaras, pieņemt kopīgus lēmumus tajā pašā laikā mūsu diskusijas un mūsu lēmumi ir caurskatāmi un pieejami visplašākajai sabiedrībai. Mēs vēlamies uzturēt nepārtrauktus kontaktus ar visplašāko sabiedrību un Eiropas Savienībā. Mums lēmumi ir jāpieņem kopīgi, jo tie ir ļoti svarīgi miljoniem eiropiešu. Un mēs saskar, saskaramies ar ļoti daudziem jauniem izaicinājumiem, un mēs vēlamies, lai lauksaimniecības politika būtu maksimāli efektīva. Un mēs arī vēlamies, lai tā ir vairāk eh, eiropeiski orientēta, atzīstot visas atšķirības, kādas ir Eiropas Savienībā, it īpaši starp mazām lielām saimniecībām, starp reģioniem, kas ir Eiropas centrā un kas atrodas perifērijā, tiem, kas atrodas ziemeļos un tiem, kas atrodas dienvidos, jo ir dažādi saimniekošanas modeļi un dažādas attīstīšanās iespējas un tāpēc mēs vēlamies, lai lauksaimniecības politika ņemtu vērā vides aspektus. Tas ir tikpat svarīgi kā lauksaimnieciskā ražošana, jo mēs vēlamies dzīvot veselīgi, mēs vēlamies padarīt lauku apvidus tikpat pievilcīgus iedzīvotājiem kā pilsētvidiem. Tādējādi lauksaimniecības, eh, lauk, lauku vidas attīstība ir ļoti nozīmīga mums, un esam pārliecināti, ka diskusijas, kādas mēs uzsāksim šodien un kādas mēs turpināsim visplašākajā veidā, ir turpinājums tam, kas notiek nu jau vairākus mēnešus Eiropas Savienībā. Es pats esmu piedalījies vairākās tikšanās. Un eh, atsevišķās dalībvalstīs, kur tās notika. Man ir, dažās man pavadīja komisārs Čološs, eh, dažās es tikos ar lauksaimniecības ministriem, lai mēs varētu labāk sagatavot šodienas diskusiju. Un šodien mēs gūsim plašu ieskatu dažādās iespējamos risinājumos, lai mēs varētu pieņemt kompromisu, kas piešķirtu vislabākās iespējas Eiropas Savienībai. Es gribētu uh, no visas sirds jūs sveikt, jūs esat speciālisti un jūs lemsit par to, kādā virzienā kopējā lauksaimniecības politika attīstīsies. Un es gribētu novēlēt jums vislabāko lēmumu pieņemšanu, visauglīgākās diskusijas un pilsoņu atbalstu mūsu diskusijās, jo tas ir ļoti svarīgi šodien. Paldies par uzmanību. Vice President. Grazie. Paldies. Priekšsēdētājs, mēs vēlētos pateikties parlamentu priekšsēdētājiem Buzekam, kas ir kopā ar mums, lai varētu uzsākt e, mūsu komitejas darbu, piedaloties Eiropas Savienības lauksaimniecības ministriem. E, viņa klātbūtne jau parāda to, cik šī sanāksme ir nozīmīga. Šeit ir runa par ārkārtīgi svarīgu brīdi. Mums, mums ir jāmeklē pareizā reakcija, pareizā atbildi, ņemot vērā lauksaimnieku bāžas. Esiet sveicināti visi un sveicam jūs mūsu kopīgajā sanāksmē, kas attiecas uz e, e, kap reformu. Mūsu sanāksmē piedalē, piedalās lauksaimniecības ministri un Eiropas eh, parlamenta agrikomitejas deputāti. Šī sanāksme parāda to, cik eh, kap reforma ir nozīmīga un ar ārkārtas raksturu. Pirmie pūliņi, kas tika pielikti 90. Eh, gados, tika iesākti, un mēs turpinām iesākto darbu. Šodien realitāte ir pilnīgi atšķirīga, un mums ir jālūkojas uz jauniem apvāršņiem. Eiropas lauksaimnieki, tāpat kā pārējās pasaules lauksaimnieki, saskaras ar vēl neviešu kontekstu, pat attīstītos apgabalos. Sāk klī, klejot deficītrēks, tirgi tiek pakļauti nestabilitātei, un nākotnē tas var kļūt aizvien regulārāk. Tāpēc iespējams, ka mūsu pārtiks ražošana nepārtraukti tiek pakļauta spiedienam, un ņemot vērā tās ambīcijas, ko mēs esam uzņēmušies lauksaimniecības nozarē, mums ir pie šiem jautājumiem jāstrādā, lai mēs varētu nodrošināt piegāžu, noturību, tajā pašā laikā ņemot vērā cīņu pret klimata pārmaiņām, uh, E, sociālo kohēziju, vidas aizsardzību, visi šie temati, par kuriem mēs jau ilgi esam runājoši. Tajā pašā garantējot to, ka mūsu lauksaimniecība ir dzīvotspējīga ekonomiskā ziņā. Tas nozīmē to, ka mums ir jāpiešķir lauksaimniecības nozarei, lauksaimniekiem tie instrumenti, kas dod tiem iespēju reaģēt uz šiem jaunajiem izaicinājumiem, ražot vairāk, piesārņojot mazāk. Mēs nedrīkstam zaudēt mūsu lauksaimniecības potenciālu. Mums ir jāveido tādas politikas, kas padarīs mūsu lauksaimniekus spēcīgākus, konkurētspējīgākus, kas dos iespēju aizstāvēties pret jauniem riskiem, kas ir radušies nestabilitātes sakarā tirgos, kuru sakarā ir mazinājies ieņēmums un pat apgrūtināta pastāvēšana Komisijas priekšlikumi ir izraisījuši zinām kritiku gan parlamentā, gan arī padomē. Un e, Dažkārt mēs saskaramies ar neizpratnes sajūtu. Komisija 18. novembrī 2010. gadā nāca klajā ar uh, saviem nodomiem un mūsu prāt iesniegtie nodomi neatbilst mūsu ambīciju līmenim. Pirmajās debatēs, kas notika mūsu komitejā, izkristalizējās tas, kam bija jābūt par pārskatu reformām, kas tika uz, uzsāktas. Piedāvātie pasākumi E, nebalsta ražošanu. Administratīvā nasta lauksaimniekiem pieaug, un tā uzskata praktiski visas politiskās grupas. Pasākumi, lai stātos pretī krīzē, šķiet nepietiekami. Eiropas parlaments ir uzņēmies ambiciozu misiju ar diviem ziņojumiem Vie, pie viena strādā deputāts Lajens un pie otra strādā deputāts Des. Un mēs, ņemot vērā mums uzticēto mandātu plenārsēdē, šos jautājumus eh, skatīsim. Ziņojumi tika pieņemti ar plašu vairākumu. Mums ir sava loma koplēmuma procedūrā, un mums kopīgi ar jums ir jālemj par uh, šiem likumdošanas pasākumiem. Mums ir jāuzsāk kopīgi caurskatāmas eh, pārdomas, kuras es ceru eh, nepaliks eh, kā vienīgās Un mums ir jādomā, kā mēs varam pārsniegt tās robežas, kas ir iestrādātas priekšlikumā, un kā mēs varam rīkoties saskaņā ar jaunajām realitātēm. Es ceru, ka komisija mūs palīdzēs un atbalstīs mūsu darbā, veicinot eh, drīzas vienošanās panākšanu. Šķiet, ka man ir atbalsts no vairāku manas vadītās komitejas, un Esmu pārliecināts, ka parlaments neatkāpsies no savām atbildībām un īstenos savas prerogatīvas, ja reformas teksts nešķitīs konsekvences ņemot vērā e, izaicinājumus un situācijas steidzamību. Un tagad es vēlos pateikties e, padomis priekšsēdētājiem Eh, kuram mēs varam pateikties arī par šī dialogu sākšanu, par lauksaimniecības politikas reformu. Es vēlos pateikties visiem ministriem, kas ir sēž zālē, un komisāram Čolosam, kurš kā vienmēr ir pieejams dialogam un gatavs diskutēt ar saviem sarunu partneriem. Un priekšsēdētāji, es vēlreiz gribu sveikt parlamenta referentus Luīšu Manuelu Kapulušu Santušu, Mišelu Dantēnu un Giovanni Lavija. Un bez liekas kavēšanās es došu vārdu Marekam Savickim. Lielas paldies! Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, Sveicināti, eh, ministru kungi, sveicināti, dargie viesi. Vai tā darbojas mikrofons, prasa runātājs? Šķiet, ka jā. Priekšsādātāja kungs. Dargie kolēģi, ministru kungi un kundzes, eh, sveikti visi šīs dienas sēdes eh, dalībnieki. Eh, priekšsēdētājs Buzeks jau norādīja, ka šodien sanāksme ir vēsturiska. Un eh, arī es uzskatu eh, personīgi to par īpaši svarīgu, jo mēs kā prezidentūra cenšamies īstenot visus Lisabonas līguma noteikumus. Un otrkārt, mēs esam uzsākuši atvērtu diskusiju par KLP reformu. Trešais iemesls ir tāds, ka šī ir pirmā polijas prezidentūra, kopš pievienojāmies Eiropas Savienībai. Un es gribētu informēt jūs, ka galvenā atklāto diskusiju ideja radās eh, neformālā padomē Vroclavā septembrī. Iniciatīva nāca no De Castro kunga, ko atbalstīja arī Čaloša kungs. Kā arī jūs pazemīgais kalps, es pats. Mēs nolēmām, ka šeit, Eiropas parlamentā, noturēsim atklātas diskusijas. Nolēmām, ka diskusijas eh, noturēsim izskatot tieši uh, KLP reformu un kopējo lauksaimniecības politiku kopumā, eh, kas, eh, kam ir jāatbild uz patērētāju prasībām, ir jārēģē uz nākotnes izaicinājumiem jau šobrīd, un tāpat laikā kaut kādā veidā ir jāņem vērā gan ražotāju, eh, gan lauksaimnieku intereses. Septembrī nolēmām noturēt šeit parlamentā trīs diskusiju raundus. Pirmajā eh, ļaujam tikties eh, Eiropas parlamenta eh, deputātiem un lauksamniecības ministriem. Nākamreiz tiksimies 23. novembrī. Kad tiksimies ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem. Līdz ar to varēsim uzklausīt tos, kas ir vis, vairāk interesēti KLP. Nākamais nās diskusijas pēc tam notiks 7. decembrī. Esam plānojuši tad noturēt ekspertu sanāksmi, kas izvērtēs Eiropas komisijas priekšlikumus, kā arī akī, kas būs ticis izstrādāts līdz tam. Eh, pirmais eh, likumdošanas eh, paketes kopums ko apstiprinājis eh, Čološkungs, eh, tika prezentēts eh, oktobrī ministru padomē. Un sākotnējais izvērtējums tad arī tika noturēts. Jāsaka gan, ka īpašu entuziasmu tad nenovērojām, bet uzskat, ka diskusijas tomēr ir vērts turpināt un arī pastiprināt. Tāpat es gribētu norādīt, ka pēc nedēļas Kad atkal tiksimies padomē, mēs padziļināti apspriedīsimies ar ministriem, runāsim par tiešajiem maksājumiem. Savukārt decembrī runāsim par lauku apvidu attīstību. Lūk, šādu eh, laika grafiku esam eh, ieplānojuši mēs no Polijas prezidentūras puses. Uh, un ceram, ka šajā sarežģītajā eh, KLP reformu procesā cerams, ka spēsim uh, visas puses pēc iespējas ciešāk sadarboties. Apzināmies, ka mūsu prietā vēl priekšā ir daudz izaicinājumu. 2008. gada Health Check norādīja jaunus izaicinājumus, kas jāatrisina - klimata un vides izaicinājumi Šais jomās ir liela sarežģījumi un arī eh, lielas gaidas gan no lauksaimnieku, gan pārējo pilsoņu puses. Un mums ir pienākumi jau, kas arī definēti e, likumā, kas joprojām vēl nav e, izpildīti. Kas nozīmē, ka mūsu m, mm, pienākumu saraksts tikai turpina palielināties. šos uh, priekšlikumus, uh, kas ir definēti, cenšamies ņemt vērā un kopā cenšamies izstrādāt labāku KLP. Polijas prezidentūra tam pievērš lielu uzmanību, un mēs noteikti gribam, lai KLP kļūtu vienkāršāka, saprotamākiem noteikumiem un piemērotāka, atbilstošāka nākotnes izaicinājumiem. Lai Eiropas Savienības lauksaimniecība spētu kļūt konkurētspējīgāka pasaules kontekstā. Priekšsēdētāja eh, kungs, eh, prezidenta kungs, eh, liels paldies par šodienas sanāksmi. Uzskatu, ka tā ir lielisks sākuma punkts sarežģītajam darbam pretim jaunai KLP. Vārds komisāram. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un padomēji par eh, šo debašu organizēšanu pēc tam, kad tika piedāvāt priekšlikumi KLP sakarā no komisijas puses. Un it īpaši es vēlētos pateikties parlamenta priekšsēdētājiem Buzekam pār to uzmanību, ko viņš pievērš šai politikai, kura, kā es to bieži saku, ir varbūt vienīgām patiesā eiropeiskā eh, politika ar ekonomisku raksturu. Un pirmo reizi parlaments ir pilnībā iesaistījies eh, šajā lēmumu pieņemšanas procesā. Un es domāju, ka šī iespēja organizēt dialogu starp padomi un parlamentu, kuri kopīgi pieņems uh, lēmumus balstoties uz komisijas priekšlikumu, tas ir vēsturisks brīdis. Tieši tāpat kā šis koplēmuma uh, pasākums ir vēsturisks, pirmo reizi to piemērojot Eiropas uh, Savienības vēsturē, kas ir ar daudz nozīmīgāku ietekmi nekā jebkurš cits nozaru rakstura lēmums. Jo mēs kopīgi Eiropas Savienības līmenī tas, ko nolemsim, tiks piemērots katrā dalībvalstī un katrā reģionā. Tāpēc esmu gandarīts par eh, debašu dzīvīgumu šīs politikas sakarā. Šī eh, dzīves debates, kas, manuprāt, ir pilnīgi normāli. Mēs sākām ar publiskām debatēm, kas tika organizētas pagājušajā gadā, un mēs tagad turpinām ar debatēm par priekšlikumiem, kuri šobrīd atrodas uz darba galda. Bet Šoreiz būs ne tikai jāpauž viedoklis par tādu vai citu punktu, bet jāpieņem lēmums par visiem punktiem kopumā, jo tā ir Eiropas politikas specifika. Mēs nevaram nolikt malā lietas, kas mūs neinteresē, un skatīt tikai tās, kas mūs interesē. Ir jālēmi par visiem punktiem kopumā, un visiem šiem punktiem ir jānonāk uz sarunu galda konsekventā veidā, lai Eiropas Savienības politika varētu paturēt savu uh, E, konsekvenci. Es domāju, ka jāpasvītro arī tas fakts, ka tiks pieņemti politika lēmumi balstoties uz tehniskiem instrumentiem, pārtehniskiem instrumentiem, kas tiks īstenot uz vietām. Eiropas komisija uz darba galda ir nolikusi priekšlikumu paketi, tāpēc šī paketi ir konsekventi. Tur ir daudz lapušu, tur ir daudz dažādu elementu, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uh, padziļināt šo elementu saturu, jo ļoti bieži tiek pieņemts politisks lēmums par tādu vai citu punktu, bet es domāju, ka pirmkārt ir labi jāizprot un jāasimilē tas, kas ir ticis piedāvāts. Un tāpēc šīs debates un konferenču sēriju, ko eh, Paulo de Castro kopā ar Marek Savickiju piedāvāja, tuvāko nedēļu gaitā ir ļoti noderīgas, jo tas dos mums iespēju šos priekšlikumus sīki izpētīt un izprast. Es uzklausīju reakcijas, kas ir pilnīgi normāli, jo katrs pauž savu viedokli, jo ik viens būs iesaistīts pēc lēmumu pieņemšanas. Bet es dzirdēju un bieži vien redzēju debatas presē. E, eh, Debats par punktiem, kas nav pats padziļināti skatītas un piezīmes par eh, priekšlikumiem, ko komisija nav izteikusi, vai secinājumi, kas jau ir izdarīti at, attiecībā uz elementiem, kas nav pienācīgi skatīti vai pat piedāvāti komisijas priekšlikumā. Tāpēc es domāju, ka mums būs iespēja vairāk un dziļāk skatīt šo projektu, kurš ir koherents. Gribu sacīt, ka Paul vēlos sacīt Paulo de Castro, ka tas, ko komisija ir šobrīd nolikusi uz galda, ir pilnībā saskaņā ar to, ko komisija iestrādāja pagājušā gada novembra paziņojumā. Protams, var nepiekrist atsevišķiem šī priekšlikuma elementiem, bet ir jāņem vērā Eh, pārtiks ražošanas jautājums, ir jāņem vērā lauksaimnieku stimulēšanas jautājums, lai palielinātu ražošanu noturīgā veidā, ir jāintegrē elementi attiecībā uz tirgus pārvaldību, ar finansiālu atbalstu, lai mudinātu lauksaimniekus eh, veikt ražošanas noturīgu eh, paaugstināšanu. Jo visi šie elementi ietilpst kopīgā redzējumā attiecībā uz šo reformu, kopīgā redzējumā, kas integrē gan lauksaimnieku vajadzības, lai varētu turpināt savas aktivitātes un savu darbu, kā arī Eiropas pilsoņu centienus. Un šeit es atkārtoju, tā ir publiska politika. Un ja šī publiskā lauksaimniecības politika nespēja samierināt abas puses, e, kas ir interesētas, tātad no vienas puses lauksaimniekus, kas tiešos atbalsts saņēmējus, un plašāko sabiedrību, kas uh, ir interesēti šajā tematā. Pārtikas, ainavas eh, un lauku dzīves vides eh, izpratnē, ja mēs nespējam šīs abas intereses samierināt, tad eh, tikai padziļinās plaisa, kura jau pastāv starp lauksaimniekiem no vienas puses un Eiropas sabiedrību no otras puses. Un es domāju, kā politiķiem mums nav uh, tiesība uh, pa šādu ceļiet. Mums ir jāizstāv lauksaimnieki, lai tie varētu strādāt Eiropas vispārīgais interesēs. Un priekšlikums arī šādā virzienā ir iecerēts. Es īsi atgriezīšos pie šī līdzsvar jautājuma starp uh, ražot vairāk un e, noturīgi izmantot resursus. Dažkārt, un kā jau jūs to arī sacījāt, šeit nākotnes KLP e, apgrūtinās e, lauksaimniecības ražošanu, lai gan nepieciešams ražošanu dubultot nākotnē. Tāpat citi apgalvo, ka ar vidas aizsardzības pasākumiem, kas tiek piedāvāti, e, mēs e, veicam tikai tā saucamo greenwashing jeb zaļo mazgāšanu. Bet e, Tā kā ir abas šīs galējās pozīcijas, šobrīd tas parāda, ka kaut kur ir priekšlikums, kas ir līdzsvarots, kas atbalsta lauksaimniecības ražošanu, bet mudinot lauksaimniekus to darīt uh, noturīgā veidā, un no otras puses, kā LP netiek pārveidota par politikas, eh, kam vienīgais mērķis ir ainavu pārvaldība, bet kam ir mērķis produktīvā veidā pārvaldīt lauksaimniecības eh, zemes un to darīt eh, ilglaicīgā, noturīgā veidā. Mēs pielikām pūliņus bez precedenta, lai piesaistītu izpētu un inovāciju, ražošanas eh, un lauksaimnieciskās ražošanas noturīguma celšanā. Mēs saprotam, ka nākotnē nav citas iespējas, un lai celtu noturīgā veidā lauksaimniecības ražošanu, un mēs nedrīkstam šeit nepiesaistīt pētījumu rezultātus. Arī šeit es uzskatu, ka ir jāņem vērā tie pūliņi, kas ir pielikt, lai skaidri identificētu izpēcījumā paveicamo. Un mums visiem kopīgi tagad būs jādomā par to, kā vislabākajā un visefektīvākajā veidā šo budžetu varam izmantot un nodrošināt to, lai lauksaimnieciskās ražošanas pieaugums Eiropas Savienībā notiktu ilglaicīgā veidā, efektīvā veidā, izmantojot to Eh, gudrību, to eh, saprātu, ko mēs esam guvuši no zinātnes un ko varam izmantot Eiropas lauksaimniecībā. Tāpat arī ir jārunā par īpašu atbalstu um, defavorizētajās zonās, un arī to mēs esam skaidri norādījuši priekšlikumā, konkrēti atbalstu šīm defavorizētajām zonām, un mēs mēģināsim uh, uzturēt un labāk definēt atbalstu, kas tiek piešķirts tiem reģioniem, kas, kur pastāv risks, ka varētu izzust lauksaimnieciskā ražošana, ņemot vērā e, šos atšķirīgos e, ražošanas apstākļus Eiropas Savienībā. Vārds sakot, visi šie pasākumi ir iecerēti, lai varētu atbalstīt ražošanu un palielināt ražīgumu. Tāpat arī, manuprāt, Mēs esam piedāvājuši noturīgus rīkus tirgus pārvaldībai, balstoties uz vairāk kārt apspriestiem jautājumiem, lai pārveidotu um, tirgus pasākumus patiesā drošības tīklā, taču pie tā es pieskaršos vēlāk. Un tagad daži vārdi par e, pirmā pilārā jautājumiem par ekoloģisko sniegumu. Es domāju, ka nākotnē mums ir jādomā par lauksainiecības sniegumu, taču tajā pašā laikā nekaitējot dabas resursiem. Un es domāju, ka šeit lauksaimniekiem e, nevajadzētu to vienmēr pretstatīt labai resursu pārvaldībai. Lauksaimnieki jau pieliek daudzos Eiropas reģionos pūliņus šajā ziņā, un tas fakts, ka mēs to skaidri norādām, uh, ar skaidri fiksētiem principiem publiskajā politikā, kas atbalstītu lauksaimniecību, atbilst lauksaimnieku interesēm. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par lauksaimnieciskās ražošanas celšanu, mēs visi tam piekrītam, bet es domāju, ka Eiropā ražīgumu nevar celt, eh, palielinot nevis palielinot eh, lauksaimniecības platības, bet nodrošinot to labāku pārvaldību. Lūk, tāpēc šie abi elementi ir jāsaist kopā. Un tāpat šeit ir jāpiemina eh, piedāvātie pasākumi, kas ir iecerēts tādā veidā, lai varētu gūt eh, rezultātus, nepalielinot administratīvās izmaksas un nastas. Un šeit runājot par administratīvām nastām, kas pieauga, Šajā sakarā parlaments pieprasa no komisijas nodrošināt labāku budžetu pārvaldību, kas ir paredzēts dažādām politikām. Un to mēs darām, ja mēs vēlamies eh, panākt rezultātus, ir jānosprauž mērķi. Viss vienkāršākais, kā jau pēc ziņā, eh, varētu būt piešķirt līdzekļus, neko neprasot pretī, bet uh, parlaments, e, kas to pieprasa, kurš ir arī atbildīgs elektorāta priekšā par labu finanšu resursu pārvaldību, kurš pieprasa no komisijas parādīt to, kādā veidā izmantojot budžeta līdzekļus, tā var e, nodrošināt rezultātu sasniegšanas. Tad, kad tiek piedāvāti konkrēti pasākumi, tad arī tiek pieprasīti konkrēti rezultāti. Ar visvienkāršo, eh, ko pieejamo rīku izmantošanu. Vienkāršošanas elementi, runājot pār administratīvo nastu. Ja mēs skatām lauku attīstības programmas, tad tiek piedāvāta jauna pārvaldība šīm lauku attīstības programmam. Uh, lai piešķirtu maksimumu elastīgumu dalībvalstīm un rīkotos tā, ka šie pasākumi varētu tikt izmantoti maksimāli vienkāršā veidā. Un es domāju, ka ņemot vērā esošo situāciju, mēs esam piedāvājuši rīkus, kas ir vienkāršāki un ko var eh, vienkāršāk eh, adaptēt dalībvalstīs. Tāpat mēs eh, Eh, runājam par administratīvo maksājumu samazināšanu gan lauksaimniekiem, gan labumsaņēmējiem. Mēs arī ņemam vērā dalībvalstis un reģionus, kuri nodrošina labu finanšu resursu izmantošanu, un proporcionāli eh, tie varēs samazināt kontrolas, ja šī finanšu resursu eh, pārvaldība tiek piemērota. Arī tas ir viens no vienkāršošanas elementiem eh, salīdzinājumā ar esošo kontrolas sistēmu. Tālāk ir maksājumu schēma mazajiem lauksaimniekiem, kas dos iespēju vienkāršot kontrolas uh, 33% saņēmēju, bet kas aptver tikai 3% lauksaimniecības zemju. Un es domāju, ka šis elements lielā mērā samazinās administratīvās izmaksas gan administrācijai, gan lauksaimniekiem. Un tālāk pasākumi, kas ir piedāvāti e, zaļināšanai šeit mēs esam svītrojuši visus pasākumus, atcerieties, mēs runājam par vairākiem e, debašu laikā un tiek piedāvāti tikai tādi pasākumi, kas ir viegli kontrolējami. Un es domāju, ka ja mēs skatām tos mērķus, ko mēs esam nosprauduši, un ar tiem instrumentiem, kas ir piedāvāti lauksaimniecības politikā un administratīvo nastu, es domāju, ka administratīvā nakse, e, nasta nepalielinās, un mēs daudz saprātīgāk izmantosim līdzekļus, domājot par rezultātiem. Tālāk par tirgus pasākumiem. Un ar to es arī noslēgšu savu stāšanos. Mēs eh, uzticīgi sakojam tam, eh, par ko mēs vienojāmies diskusiju gaitā, stiprināt tirgus mehānismus, veidojot patiesu drošības tīklu. Tādu drošības tīklu, kas dod iespēju novērst krīzes, veikt intervences krīzes laikā, izmantojot tradicionālos tīklus, privātu uzkrāšanu, publiskās intervences un ar ārkārtas perturbāciju klauzulu. Mēs varam gan novērst krīzes situācijas, kā arī ātri rīkoties krīzes situācijas laikā. Tiek piedāvāti arī instrumenti, kuri līdz šim nepastāvēja, lai pārvaldītu sarežģītu situācijas tirgu ar savstarpējo fondu. Un ja mēs to apvienojam ar to svaru, ko mēs vēlamies piešķirt ražotāju organizācijām ar labu tirgus funkcionēšanu, tad es domāju, ka mēs skatāmies nākotnē tādā veidā, lai varētu nodrošināt vislabāko tirgus pārvaldību, nevis ar administratīvu uh, pa, uh, metodi, bet vairāk piesaistot un iesaistot ražotājus tirgus pārvaldībā. Ja mums izdosies stiprināt ražotāju organizāciju, eh, iesaistīšanu, piešķirt viņiem finansiālus rīkus, lai tie varētu sadarboties un strādāt kopā, tad es domāju, ka tādā veidā mēs veidosim labus eh, tirgus pārvaldību un dosim iespēju tirgumu nodot eh, pareizos signālus ražotājiem. Lūk, tie būtu daži elementi, lai stiprinātu E, komisijas priekšlikumā iestrādātās idejas. Mūsuprāt, šis priekšlikums ir līdzsvarots. Tas ir paredzēts 27 valstu Eiropai, kas ņem vērā Eiropas lauksaimniecības daudzveidību ar mērķi paturēt konsekvenci mūsu kopējā lauksaimniecības politikā. Protams, Paulo. Komisija būs klāts visās debatēs un visās iespējās uzlabot šo priekšlikumu, taču vienīgais, ko es lūdzu šobrīd, padziļinot uh, sākotnējo priekšlikumu, ir tiesa, šie ir e, tehniski priekšlikumi, bet debatēs ir jānonāk pie lēmumu par tehniskiem instrumentiem, kas tiks izmantot uz vietām, lai tas notiktu vienkārši un lai tas notiktu efektīvi. Paldies, un esmu gatavs uzklausīt jautājumus un piedalīties debatēs. Non avremo dubbi, caro. Eh. Jā, par to mums nebija nekādu šaubu. Eh, Cienījamais komisārkungs. Mēs e, esam jau iepriekš veiksmīgi sadarbojušies ar jums, ar citiem komisijas pārstāvjiem, strādājot pie KLP reformas. Šobrīd, e, diemžēl, man jums jāpaziņo, ka Mate Gerskovs nav ieradies e, problēmu ar lidmašīnu dēļ. Eh, un tāpēc dodu vārdu eh, Sofoklis Aletrāris, Kipras lauksaimniecības ministram, nākamajam padomus priekšsēdātajam 12. gada 2. 12. semestrī. Paldies, priekšsēdātāji! Eh, Prezidenta kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, padomas pārstāvi ministri, sveiki visiem! Pirmkārt, gribu pateikties jums par šo sanāksmi, kā arī paldies par man doto iespēju uh, jūs šodien uzrunāt. Šeit uh, klāt ir gan padoms, gan uh, komisijas, gan parlamenta pārstāvi, un tiešām mums visiem ir jāstrādā kopā, eh, ja mēs gribam panākt institūciju efektīvu darbu un veiksmīgu KLP reformu. Eh, ka KLP ir viena no visvairāk eh, rūpīgāk izstrādātajām politikām Eiropas Savienībā. Komisija ir izstrādājusi priekšlikumus, eh, kas ir pēc satura gan plaši, gan detalizēti, un es gribētu tāpēc pateikties komisāram Čalašam par lielajiem pūliņiem, ko viņš un viņa dienesti ir ieguldījuši, lai šos eh, priekšlikumus īstenot. Joprojām gan mūsu priekšā stāv vairāki izaicinājumi, eh, jo, un jāņem vērā arī, ka šobrīd esam sarežģītā situācijā. Ir ļoti svarīgi, lai šo uzdevumu mēs paveiktu veiksmīgi. Eh, Kipra būs nozīmīgā pozīcijā nākamā gada otrajā semestrī. Mēs būsim Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Un esmu pārliecināts, ka sadarbojoties prezidentūru trio eh, kopā ar Poliju un Dāniju, eh, mēs spēsim noslēgt eh, diskusijas par KLP un varēsim pieņemt galvenās regulas, kas nepieciešamas KLP īstenošanai. Kipra gan ir maza valsts, un mēs pilnībā apzināmies, kādas grūtības var Eh, rasties, īstenojot nospraustos mērķus. Tāpat laikā Mēs esam valsts, kam nav milzīgi nacionāla interešu. Mēs neaizstāvēsim kādu atsevišķu savu pozīciju. Mēs centīsimies vienkārši konstruktīvi strādāt, cenšoties panākt kopējos mērķus. Un Eh, ceram, ka izdosies arī eh, mūsu prezidentūrai dot savu ieguldījumu un veiksmīgi sadarbosimies arī ar komisiju un parlamentu. Mēs gan eh, negribam jau iepriekš paredzēt, kāds būs nākotnes diskusiju iznākums, bet mēs Kipra noteikti pozitīvi raugāmies uz priekšlikumiem, kas šobrīd nāk no komisijas puses par uh, Eh, konverģents, piemēram. Eh, un eh, raugoties Eiropa 2020 stratēģijā, jāapzinās, ka mums tiešām ir jāpanāk lielāka zaļināšana, lielāka pētniecības un inovāciju iesaistīšana, valsts resursu atbilstoša izmantošana, ar ko mēs spētu atbildēt uz izaicinājumiem, kas nāk līdz ar klimata pārmaiņām, kā arī atbildot uz patērētāju prasībām, un eh, ņemot vērā arī lauksaimnieku un ražotāju intereses. Mums ir jāraugās plašāk uz eh, reģionu situāciju, uz eh, lauksaimniecību un jānodrošina, ka neviens netiek diskriminēts. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies uh, panākt risinājumus. Daudzgado finanšu Eh, plāns eh, arī tajā spēlēs nozīmīgu lomu. Un mēs eh, ceru, ka visi varēsim redzēt, kā lauksaimniecības nozara turpinās attīstīties, un komisija arī spērs konkrētus soļus tā labā. Es pārliecināts, ka mēs visi varam ieguldīt, sniegt savu ieguldījumu kopīgo mērķu panākšanai. Un Eh, viens no eh, svarīgiem aspektiem ir arī apzināšanās līmeņa eh, celšanās par to, cik svarīgi ir KLP un kādi ir mums atrisināmie izaicinājumi, kas ir lielā mērā arī uzskaitīti Eiropa 2020 stratēģijā. Ceru, ka cieši sadarbojoties visām institūcijām un iesaistītajām pusēm mums izdosies izstrādāt veiksmīgus priekšlikumus un kā mēs spēlēsim, spēsim eh, vēl uzlabot arī komisijas piedāvātās eh, pakets un eh, ka mums izdosies padarīt KLP vienkāršāku un efektīvāku. Šeit esmu piesaucis vienkāršošanu gan ar mazo V un ceru, ka tas būs vairāk kā tikai vārdi, ka tas tiešām tiks īstenots. Tāpat es ceru, ka tiks zaļināts pirmais pīlārs. Mums vajag panākt risinājums, kas eh, palīdz arī mazajiem eh, lauksaimniekiem. Cerams, ka eh, mums izdosies šo politiku arī savietot ar citu sektoru interesēm un citām politikām. Tas ir labākais pamats, uz ko balstoties mēs varam attīstīt otro KLP pīlāru jebkādas reformas nedrīkst izraisīt aizkavēšanos vai e, lauku attīstības programmu īstenošanu aizskavēt. To mēs nedrīkstam pieļaut. Un mēs nedrīkstam e, likt vienam pīlāram dominēt pār e, citiem. Tāpat es gribu uzsvērt Kipras viedokli. Runājot par jebko, ko ietekmē klimats, uzskatām, ka mums ir jācenšas mazināt, mīkstināt eh, klimata pārmaiņu uh, sekas. Mums ir jāsamazina uh, izmeši un uh, jānodrošinās, ka CO2 emisijas tiek ierobežotas. Un KLP reformai ir viens no veidiem, ar ko mēs varam pret to cīnīties. Tāpat mums ir, eh, neskatoties uz eh, mainošos klimatu, joprojām jāatbalsta lauksaimniecība. Par resursu piešķiršanu ir jākonkretizē kritēriji, kas eh, atbilst uz klimata izmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Uzskatu tāpat, ka joprojām ir jāveicina izpratnes līmenis, jo ne pilnīgi visi aptvērt ka ja eh, cilvēki pamet eh, reģionus, eh, kas ir sarežģītākā situācijā, tas ir ar negatīvām sakām visiem. Un īpaši to mēs varam vērot arī Kiprā. Kiprā ir daudz pamestu teritoriju, un tam ir negatīvas sekas, jo tas nozīmē pārtuksnešošanos un zemes eroziju. Un šāda veida zemes tiek pamestas eh, auglīgāku eh, zemju mm, meklējumos, bet tas eh, videi noteikti nepalīdz. Jums varētu šķist, ka šāds jautājums var skart tikai vidusjūras reģionu, bet domāju, ka arī citas valsts varētu saklausīt līdzīgas problēmas. Mums ir jāpārdomā arī e, naudas e, resursu sadalījums e, otrajā pīlārā. Ja raugāties uz komisijas priekšlikumiem, uz ietekmes novērtējumu, tajā ir norādīts, ka ir jāpieturas pie realistiska scenārija, kurā mēs um, atsauktos uz pirmo pīlāru. Es uzskatu, ka tā ir vērtīga un uh, veiksmīga pieeja. Tomēr priekšlikums varētu vēl padarīt stingrāks un nopietnāks, un mēs visi tajā arī, protams, arī iesaistīsimies, eh, balstoties uz um, veselo saprātu, raugoties, kā dažādie priekšlikumi kopā viens eh, otru eh, papildina. Katrā ziņā šajos priekšlikumos iezīmējas daudz veiksmīgu domu, kuras atbalstīt. Paldies! Al ministro Sofoklis. E Paldies ministram Sofoklis. Un tālāk Mēs eh, pārējām pie referentiem. Sākšu ar kolēģi eh, Luis eh, Manuel Kapulos. Paldies, priekšsēdētājs, parlamenta priekšsēdētājs, godājumie biro locekļi, dāmas un kungi, ministri, godājumie klātesošie. Iesākumā vēlos pateikties par jūsu klātbūtni šajā sanāksmē, kas ap apliecina trīs institūcijas sadarboties eh, vaļsirdīgā un eh, lojālā veidā. Es vēlos, eh, kā referents, paust savu un savas grupas pieejamību, sadarboties ar pārējām grupām, deputātiem un, protams, ar komisiju un ar padomi. Un ne jau nejauši KLP ir viena no senākām Eiropas Savienības politikām un viskopējākā no Eiropas Savienības politikām. Un kā tie principi, kas ir iestrādāti tās sāk, eh, sākotnē, balstās uz solidaritātes un labklājības eh, principiem, kas ir Eiropas uh, dvēsele. At, uh, Eh, Eiropa savā lauksaimniecībā sniedzas eh, savās visdziļākajās saknēs, un mums eh, ir vairāk nekā jebkad jādomā par to, kā mēs stāsimies pretī sarežģītiem brīžiem, un atcerēsimies tos laikus, kad mums bija jāstājas pretī dažādiem nacionāliem ego egoismiem, un mums ir jādomā, kā mēs varam virzīties uz priekšu, kā to ir parādījusi vēsture. Mēs veidojam KLP, lai tas būtu taisnīgāks Eiropai un dalībvalstīm, kā arī, lai tā būtu e, konkurētspējīgāka, draudzīgāka ražotājiem un patērētājiem. Tas ir ļoti grūts uzdevums, to mēs visi apzināmies. Tāpēc mūsu pienākums ir pielikt maksimālus pūliņus un ņemt vērā dialoga garu un kompromisa garu. Komisija nāk uz klāju priekšlikumu, kas sākotnēji seko. U, un ņem vērā parlamenta nostājas. Parlaments šajā sakarā divas reizes ir izteicies ar plašu vairākumu gan desa, gan lajam ziņam sakarā. Tomēr problēma ir par to, kā šos principus var pārveidot par kaut ko konkrētu. Principus, kas ir izraisījuši veselu rindu negatīvu reakciju gan no lauksaimnieku, gan no dalību valstu puses. Un e, ļoti daudzas no šīm kritikām mēs atbalstām. Budžets ir skaidri nepietiekams. Eh, saskaņā ar parlamentu nostāju. Tas ir nepietiekams tāpēc, ka reformas pati sirds eh, ir balstīta uz sadalīšanu, ņemot vērā vēsturisku pamatu. Pilnīgi eh, pretēji tad, kad mēs redzam, kā tiek īstenoti šie un piemēroti šie noteikumi un principi lauksaimniekiem. Viss loģika tiek pavērsta kājām gaisā. Tiek aprēķināti, izmantoti e, aprēķinu kritēriji un neņemot vērā korekciju mehānismu, bet komisija to ir iesākusi no otra galā. Tā tas notika KLP vēsturē un dažādu uh, reformu gaitā. Tagad uh, mums rodas centrālais jautājums un politiskais dialogs Un šis jautājums ir jāatrisina. Esam pārliecināts, ka tādā veidā mēs varēsim rast līdzsvarotu risinājumu lielākajai daļai jautājumam. Piemēram, zaļā lauksaimniecība, aktīvā profesionālā lauksaimniecība, mazais lauksaimnieks, prioritātes un e, e, kvalificēšanās lauksaimniecības e, attīstībai, struktūra fondi un abi pilāri. Un mēs mēģināsim īstenot visus savus uzdevumus, darīsim visu, kas ir mūsu iespējas, lai maksimāli visas politiskās grupas padome un komisija mūs eh, pavadī, eh, pavadītu šajā ceļā un lai mēs varētu eh, izveidot konkrētus nolīgumus un vienošanās. Paldies! Paldies, Luīs! Tagad Mišels Dantēns. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu Par kopīgo tirgus eh, organizāciju runājot, nāk klajā ar diviem atgādinājumiem. Pirmais, eh, attiecībā uz Alberta Desa ziņojumu, kad parlaments izteicās par eh, ražotāju pilnvaru stiprināšanu pārtiks tirgumu. E, dažus mēnešus iepriekš par šīs schēmas darbību Žozē Bovē ziņojumā mēs norādījām, ka tā daļa, kas pienākās ražotājiem, tikai samazinās, un šī samazināšanās desmit gadu gaitā ir bijusi ap 10%. Mums ir šī situācija jākoriģē, pilnīgi noteikti. Otrais atgādinājums. Nesenā vēsture pierādījusi to, ka vienīgais tirgus līkums lauksainicības izstrādājumiem nespēja mūs pasargāt no smagām krīzēm, no ne lauksainicības ražotājiem ražotājus, ne rūpniecību eh, nespēja tiem pretoties. Tirgus krīzē pievienojas klimatiskā krīze, veseli, sanitārā krīze, un eh, tai aizvien grūtāk ir stāties pretī ražotājiem. Priekšlikums, ar kur nāk uz klājā Eiropas komisija, ietver interesants elements, lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, taču ir skaidrs, ka svētais konkurences līkums ir um, krietni vien mazinājis dāsnos sākotnējos pasākumus. Jau vairākus gadus mēs uh, paužam savu nostāju, taču mums tirgiem Eh, tirgus jautājums ir jāpadara caurskatāmāks. Eh, un mūsu kopīgām pārdomām jādod iespēja padziļināt šos priekšlikumus. Taču man šķiet īpaši būtiski tas, lai mēs kopīgi no jauna e, definētu konkurences notiekums, kas attiec uz lauksaimniecību. Vai mēs varam no vienas puses e, lielām e, tirgus grupām e, E, kļūt par mastodontiem, runāt par karteļiem, kā runā konkurence, e, lai mēs tāds tad, kad daži tūkstoši lauksaimnieku vēlas organizēties, lai nāktu ar savu svaru tirgū. Un intervences tirgus funkcionēšanā pieprasa daudz reakciju no komisijas puses. Tā ir komisijas misija, un mēs nevēlamies to tajā atņemt. Tomēr ir jāuzdod sev jautājumu par deleģētajiem un izpildaktiem, ko komisija piedāvā. Un kas varētu aptvert tos lēmumus rīt, kuri mūsu prāts ietilpst gan ministru padomes, gan parlamenta lēmumu kompetencē. Paldies! Grazie, Mišel. Paldies, Mišel. Giovanni Lavija. Es nākamais runātājs. Paldies. Paldies komitejas priekšsēdētājiem. Paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, ministru padomus priekšsēdētājiem, cienījamie lauksnācijas ministri, cienījamie kolēģi. Es šodien priecājos, ka varu piedalīties šajā pasākumā. Uh, jo arī mēs kā referenti, kas strādāja pie lauksaimniecības reformas Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā, tas ir mirklis, kad mēs varam uzklausīt viedokļus. Tas ir būtisks mirklis visiem, kas strādā lauksaimniecības eh, jomā. Un šeit mēs varam dzirdēt, kādas problēmas pastāv uh, atsevišķās valstīs, raugoties uz komisijas priekšlikumu. Lauksnācijas politika ir tāda vēsturiska politika. Tā ir eh, pirmā politika, kas eh, vienmēr sev prasījusi visvairāk līdzekļu un tos arī saņēmusi. Es domāju, ka tas ir parūpējies par to, ka visas dalībvalstis ir sanākuši kopā pie viena galda un mēģinājuši rast vienu pozīciju. Šodien ir ļoti skaidri redzams, kādu pievienoto vērtību ir devusi lauksaimniecības politika. Kopā mēs kaut ko varam izdarīt, kopā mēs jebkurā gadījumā varam sasniegt lab daudz labākus rezultātus nekā katrs atsevišķi ar savu dalībvalsts lauksaimniecības politiku. Tas ir KLP jēga, un uh, mums vienmēr ir jāņem vērā šāda kopīga lauksaimniecības politika. Ir arī skaidrs, ka KLP ir vajadzīgi resursi Un eh, tāds, kāds ir komisijas priekšlikums šodien, raugoties uz līdzekļiem, kas tiks izmantot jaunajai KLP, par to ir jāsaka, ka līdzekļi tiek eh, arī iesaldēti 2011. gada līmenī. Un, ja ir runa par to, kā līdzekļus eh, novērtēt nākamajos gados, tad relatīvi raugoties tie krītas norāde uz Eiropas Savienības budžetu. Tā, protams, mūs izraisa pārdomas, un to mēs nedrīkstētu atstāt bez ievērības. Protams, ka mūsu lauksniecības politikai ir jābūt e, piemērotie daudzgadu daudz e, finanšu schēmai. Tas vieš arī rūpes un bāžas. Komisāra kungs, jūs arī zināt, ja mēs pieņemsim jauno daudzgadu e, finanšu schēmu, tas būs atkarīgs no vienprātības. Uh, Un ja mēs padomājam, kādā dziļā krīzē mēs atrodamies ar tik atšķirīgām pozīcijām atsevišķās dalību valstīs, tad eh, tas īstenībā var tikai izraisīt bažas. Ņemot to vērā, mums šeit parlamentā ir jādomā par pārskatīšanu attiecībā uz mūsu pozīciju, kāda ir par KLP. Cerams, ka būs iespējams iet tālāk pa šo ceļu kopā Protams, ka ir sarežģīti noteikt, eh, kādiem līdzekļiem vajadzētu būt, bet ir arī jāsaka, ka mēs esam atkarīgi arī no laika grafika, kāds mums ir, raugoties daudz kādu finanšu schēmu un mūsu reformu priekšlikumiem. Un ja mēs padomājam par to, kāds laika grafiks bija tas, ko mēs nospraudām sākumā, tad mēs droši vien ar šo laika plānu galā netiksim, bet būs ļoti sarežģīti ir tiepaši raugoties, cik daudz tiks eh, darīts eh, pirmā pilāra zaļumošanā, ja mēs vispār nezinām, cik daudz līdzekļu būs mūsu rīcībā, mēs arī pagaidām nevaram pateikt, kāda būs politika lauku eh, vidas attīstībā, ja mēs nezinām, cik mums vispār būs līdzekļi mūsu rīcībā. Mēs neko konkrēti nevaram pateikt, ja mēs nezinām, par ko mēs īsti runājam. Tas ir ceļš, pa kuru mums jāiet kopā vienmēr raugoties uz sarunām un vienmēr raugoties uz daudzgadu finanšu schēmu, kas man arī vies, vieš bāžas ir sekojošais. Ja mēs paraugāmies, kāda ir situācija ar regulām, kādas eksistē kopš ir noslēgts Lisabonas līgums. Ir jāsaka, ka tas virs, virzās uz priekšu ārkārtīgi lēni. Un tā nav nekāda pozitīva virzība tas uh, nenāks par labu mūsu reformas ātrākai īstenošanai. Mēs, protams, redzam, ka kopš Lisabonas līguma pieņemšanas uh, mums ir cita pieeja, bet uh, mums vienmēr tomēr jāraukās arī uz ātrumu. Noslēgumā es gribētu vēl kaut ko teikt par daudzgadu finanšu schēmu. Lēmumu, kas šai ziņā ir pieņemti, varētu novest pie tā, ka mēs varēsim labāk resursus izmantot, bet mums ir jāparedz arī lielākas sankcijas, spēcīgākas sankcijas, jo mēs redzam, ka daudzas Eiropas Savienības valstis pasākumus ievieš eh, tādā formā, kādu mēs nevaram atbalstīt. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai mums būtu vairāk analītisku pasākumu, kurus mēs pieņemtu. Paldies! Paldies, Giovanni! Līdz ar to pirmā kārta debatēs ir pabeigta. Tagad eh, vispirms dabūs divi ministri. Uh, uh, vārdu un uh, pēc tam divi deputāti. Vispirms Bēļģijas ministra, pēc tam Bulgārijas ministra. Paldies. Paldies! Es gribēju vispirms pateikties par to, ka sasaucāt šo sanāksmi. Šī ir pirmā reize, kad esam šāda veida formātā satikušies, un es domāju, ka mums tiešām vajag uh, sadarboties, ņemot vērā koplēmumu procedūru. Un uh, par to gan es neieslēgšu detaļās, tomēr gribu uzsvērt pozitīvus aspektus. Mēs varam tēt reāli sākt strādāt pie konkrētām lietām, un ir vairāki pozitīvi aspekti. Eh, piemēram, eh, eh, kas atbalsta lauksaimniekus pat, ja to nav gana. Ārkārtas pasākumi, kas mums tik ļoti pietrūka piena krīzē un citās Citi pozitīvi aspekti ir ļaut ražotāju organizācijām e, strādāt struktūrētāk un e, uzklausīt viņus diskusijās. Un neskatoties uz šīm pozitīvajām vēsmām, mums, man tomēr ir arī vairāk negatīvi komentāri. Pirmkārt, un kas vissvarīgāk ir, ka attiecībā uz mums, e, lasot agrākos tekstus un esošos priekšlikumus, ir, ka ne tiek reāli panākt nekāda vienkāršošana vai lielāka caurskatāmība. Drīzāk tieši pretēji. Un, uh, Uh, ir radīti uh, jauni papildus līmeņi, kuros ir uh, grūti saprast, kā ir panākt vienkāršošanu. Otrkārt, par pārdalīšanu starp valstīm un valstu iekšienē te uh, Eh, eh, par līdzekļu sadalījumu mēs to nevaram atbalstīt. Es, kā eh, Beļģijas ministre, varu paust mūsu viedokli. Beļģija būs starp valstīm, kas zaudēs visvairāk. Lai arī mūsu lauksaimnieki ir viena no Eiropas visražīgākajiem, un mūsu teritoriālā specifika nebūtu netiek ņemta vērā. Trešais negatīvais aspekts ir šī zaļināšana. Jā, lai arī mēs piekrītam mērķim, ka vajag lielāku zaļināšanu, mēs pilnībā nepiekrītam piedāvātajiem pasākumiem, uzskatiem, ka tie ir pārāk sarežģīti un dārgi. Uzskatām, ka vajag lielāku elastīgumu. Ceturtkārt, negatīvs vēl viens aspekts ir uh, priekšlikums atteikties no kvotu sistēmas cukuram kopš 2015. gada. Zinām, ka tas ir sektors, kas jau 5. gadā tika reformēts un kas vēl ir uh, jāturpina pielāgot. Un es nevaru iztēloties, kā mēs uh, eh, 15. gadā varam atteikties jau no visām kvotām. Runājot par otro pīlāru, tā arī mēs atbalstām atsevišķus mērķus. Uh, Bet ir atsevišķi eh, aspekti, kas eh, mums nepatīk par šo vismazāk aizsargāto zonu eh, definējumu, bet arī runājot par tehnisko formulējumu, uzskatu, ka mums vajadzētu, un es neesmu pirmā, kas to pieprasa, mums vajag precīzākas datus. Uh, no komisijas attiecībā uz tās priekšlikumu un par eh, finansējumu sadalījumu starp dalībvalstīm. Un visbeidzot, es neizteikšos vairs ilgi, mūsuprāt, te iztrūkst būtisks svarīgs aspekts. Um, priekšlikumos, kas nāk no komisijas. Mēs te neredzam nekādu struktūrālu e, e, līdzekli, Eh, kā eh, cī, eh, aizstāvēt lauksaimniekus un patērētājs pret cenu nestabilitāti. Mēs neredzam nekādu konkrētu priekšlikumu, kā to apkarot. Un jūs zināt, ka Beļģija, kā vienmēr, cenšas iesaistīties diskusijās tomēr pozitīvi un konstruktīvi. Paldies! Paldies Sabīne, tēt vārds Miroslavam Naidinovam, Bulgārijas lauksaimniecības ministram. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Komisāra kungs, dargie kolēģi! Es gribētu pateikties jums. Eh, pateikties eh, Polijas prezidentūrai, komisijai, agri komitejai pār to, ka nolēmāt noturēt šī kopīgas diskusijas par ļoti svarīgo KLP reformu lemjot par to, kā KLP izskatīsies nākotnē. Es gribētu pakvēties pie atsevišķiem konkrētiem priekšlikumiem un tos pakomentēt. Pirmkārt, par uh, tiešiem maksājumiem, par zaļināšanu, par konkrētām atbalsta schēmām un kohēziju. Par uh, tiešmaksājumiem. Tie ir ārkārtīgi svarīgi jo sniedz atbalstu lauksaimniekiem. Tomēr, lai mēs spētu sasniegt KLP mērķus un lai spētu reaģēt uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, mums tam nepieciešams adekvāts finansējums. Finansējuma sadalījums starp dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu iekšienē, ir ļoti uh, svarīgs aspekts. Mēs ceram, ka visi lauksaimnieki uh, saņems vienlīdzīgu atbalstu neatkarīgi no tā, no kuras valsts tie nāk. Tiešo maksājumu korekcijas uh, metode, mūsuprāt, ir solis pareizajā virzienā, tomēr uh, Mums vajadzētu ambiciozāk vēl rīkoties šai jomā. Par konverģenci. Bulgārijā un Rumānijā. Mēs gribētu, lai 2014. gadā un nevēlāk tiek sasniegts maksājumu maksimums, jo tas ļoti palīdzētu rumāņu un bulgāru lauksaimniekiem un palīdzētu viņiem iegūt vietu, kas viņiem pienāks Eiropas tirgu. Par zaļināšanu runājot. Protams, ir jāatbalsta vides saudzēšana, bet šobrīd piedāvātie risinājumi mums šķiet iet pārlāk tālu. Domājam, ka vajadzētu paredzēt lielāku elastīgumu, runājot par uh, procentu izvēli, lai katra dalība valsts spētu pati lemt par to, kā risināt savas ekoloģiskās problēmas. Mēs augstu vērtējam iespēju saņemt atbalstu, balstoties uz uh, kondicionalitāti, nosacījumību dažādās valstīs, jo tas ļaus mums sniegt atbalstu problēma, problēmu sektoriem. tas, ka Ap, mums ir eh, zināmas šaubas par 150 eiro. Uzskatām, ka šis slieksnis ir eh, jānosprauž elastīgāk. Uzskatām, ka jāparedz iespēja dalību valstīm pašām uh, labāk lemt par to, kā pārvaldīt līdzekļus pirmajā un otrajā pīlārā. Un e, šiem e, transferiem jābūt elastīgākiem. 12, e, 11. gads ir ļoti svarīgs brīdis, izskatot projekts līdz 14. gadam. Pretēji vecajām Eiropas Savienības dalību valstīm Bulgārijai ir vairāk eh, teritoriju, kā šeit ir paredzēts, un līdz ar to mums pilnīgi noteikti eh, būs vairāk projektu. Šī tendence tikai pastiprināsies par eh, tirgus eh, pārvaldīšanu, tī, iejaukšanos tirgu un sektoriālajiem aspektiem. Mēs atbalstām eh, šo dažādo instrumentu izmantošanu. Uzskatām, ka vairāk pasākumu var garantēt lielāku drošību, bet tomēr vajadzētu pārdomāt arī iespēju izmantot citus pasākumus par lauku teritoriju attīstību un tā prioritātēm, par mērķiem un instrumentu pakotni risku izvērtēšanai. Te mēs atbalstām visus pasākumus, kas paredz labāku, ciešāku sadarbību starp mežsaimniecību un lauksaimniecību, e, iesaistot arī um, E, zinātniekus un akadēmiķus. Un tomēr mēs nevaram atbalstīt komisijas piedāvātos 50%. Paldies! Paldies ministra kungam. Es atvainojos, bet uh, mums tomēr ir jāiekļaujas laikā, jo ir arī kolēģi, kuriem ir jādodas laikā projām. Tagad uh, vārds ir deputātam vispirms Albertam Desam. Lūdzu, Albert priekšēdētāji, padomas priekšēdētāji, komisāra kungs, cienījumās ministrs un ministri no dalību valstīm, dāmas un kungi. Parlaments, padome un komisija tiem nākamajā laikā būs jāuzņemas eh, liela atbildība par lauksainicības politikas attīstību pēc 2013. gada. Mums ir atbildība par vairāk kā 14 miljoniem uh, zemniekiem Eiropā, kuri e, ir 140 e, miljoni hektāru, 40 miljoni patērētāji, par viņiem arī mūsu atbildību, kuriem katru dienu jāsaņem svaigi pārtikas produkti, 500 e, miljoni Eiropā un ļoti, ļoti daudziem miljoniem darba vietu lausēmniecībā. Ja mēs paraugāmies uz to visu, tad pagājušos desmitos uh, Tas bija daudz ilgspējīgāk nekā budžeta un finanšu politika. Ja es paraugos uz vairākām diskusijām, tad man rodas tāds iespējas, it kā lausniecības politikai būtu bijuši vislielākie deficīti. Vislielākie deficīti Eiropā ir īstenībā pavisam kur citur meklējami. Lauksaimnieki domā paudzēs. Citās politikas jomās eh, tiek domās no vienām vēlēšanām līdz otrām vēlēšanām. Tādēļ es arī aizstāvu vienmēr lauksaimniecību pret to, ka tā tiek uzlikta pārāk lielas prasības par uh, produktivitāti, un tas ierobežo produktivitāti. Komisāra kungs, pagājušajā nedēļā es uh, izlasīju lielāko daļu no 625 lapusēm, un es biju drusku tā kā sabijies, jo man radās tāds iespējas, ka šeit uh, tomēr mums būs jārēķinās ar ievaram lielāku birokrātiju, un pat Eiropas uh, komisija rēķinās ar to, ka būs papildus birokrātija Eiropas zemniekiem. Uh, Es ar komisāru Čēlošu esmu vienās domās, ka mums vajadzētu vispār pārbaudīt priekšlikumus, pirms mēs visu kritizējam. Es arī uzskatu, ka ja mēs eh, kritizēsim priekšlikumus, tad mums ir jā, jāiesniedz citi priekšlikumi pretpriekšlikumi. Parlaments un padome um, ir tiešām ir uh, jāatvēr laiks, lai mēs atrastu saprātīgus kompromisus, kas ņemtu vērā lauksniecības atšķirīgu valstīs. Man tāds iespējas komisijas priekšlikumā šie atšķirības starp valstiem nav ņemta vērā. Mums uh, lauksniecības politika pēc 2013. gada ir jāveido tādā veidā, ka lauksaimniecība Eiropā saņemtu labu perspektīvu. Mums ir jānovērš netaisnība tās pastāv mums ir jānovērš deficīti tur, kur netiek saimniekots ilgtspējīgi. Es negribu šeit pārāk eh, detalizēt runāt, tam pietrūks laika. Uh, Bet, kā jau es teicu, tad tiešām uh, problēmas ir meklējamas detaļos, un, uh, detaļās, un par tām mums ir būs jādiskutē. Noslēgumā gribētu teikt, ka nevajadzētu būt tā, ka būs tāda reforma, kas pamatoties uz finanšu krīzi, mūsu zemnieki dabūtu mazāka naudu iespējams, bet uh, viņiem būtu uzlikta lielāka birokrātija. To mēs noteikti neatbalstīsim. Tautas partijas politiskā grupa intensīvi strādās pie tā, lai tiktu nodrošināts pārtikas piegādes drošums, lai mūsu zemniekiem būtu perspektīvas Jūsu priekšlikums, eh, komisār kungs, būs diskusijas pamats. Mūsu uzdevums būs šo priekšlikumu veidot tādā veidā, lai to varētu praktizēt zemnieki Eiropā. Paldies! Grazie. Paldies, Albert! Paldies! Eh, Priekšsēdētājs, ministrs. Paldies, priekšsēdētāji, ministru dāmas un kungi. Es domāju, ka šodien ir iespēja mainīt, apmainīties ar viedokļiem starp lauksaimniecības ministriem no dalībvalstīm, kur iespējams jau ir skaidra nostāja attiecībā uz izvērtējumu Eiropas komisijas priekšlikumu attiecībā uz KLP reformu un Eiropas parlamenta deputātu viedokli, kad. Uh, kad ne jau pirmo reizi mēs e, paušam savu viedokli lauksaimniecības komitejā, un es domāju, ka šī viedokļa apaņa ir ļoti svarīga. Iespējams, ka parlamenta nostāja par iepriekšējiem ziņojumiem turpina būt par strateģisko kodolu tam, kādai nākotnē ir jābūt KLP reformai. Es saprotu tās neskaidrības un bažas, kas pastāv attiecību jautājumu sak sakarā, un tos atbalstām arī vairākums no mums, piemēram, attiecībā uz budžeta jautājumu, Parlaments jau paudz savu nostāju, ka mēs nevēlamies nekādu budžeta samazinājumu šajā jomā. Mēs atbalstām tos izaicinājumus, ar kuriem saskars lauksaimnieki, un atbalstām to, kāda ir jābūt jaunajam politikam, jauniem instrumentiem. Un šim nolūkam mums ir nepieciešams pietiekams budžets, lai varētu šos jautājumus risināt. Un tāpēc arī mēs turpināsim uzstāt arī eh, to no, eh, no parlam, uz to no parlamenta puses. Tāpat arī citi jautājumi jautājumi, eh, ko paudā vairāk agrikomitejas deputāti attiecībā uz komisijas priekšlikumu un ko jau komisārkungs zinu. Tātad, kad eh, tika norādīts, ka komisija ņem vērā Eiropas ko, eh, lauksaimniecības daudzveidību. Man šķiet, ka visi aspekti tomēr nav ņemti vērā. Piemēram, vienots tarifs, kas neņem vērā lauksaimniecības ražošanas daudzveidību Eiropā. Un tāpēc mums ir jāpārdomā, kā šo jautājumu risināt, lai reaģētu uz atšķirīgām situācijām, atšķirīgās nozarēs. Un noslēgumā, lai gan vēl būtu daudz jautājumu, tomēr gribētu runāt par vienu pilnīgi konkrētu. Es dzirdēju komisāru sakām, ka viņš vēlas uzturēt ražošanu visās Eiropas Savienības. Uh, Eh, reģionos. Un cukuru gadījumā, manuprāt, ir eh, skaidri redzams, kā slikts lēmums var novest pie eh, ražošanas pārtraukšanas attiecīgās teritu, at, atsevišķās teritorijās. Un tāpēc mums ir jāpārdomā. Uh, pār Eiropas Savienības, Eiropas komisijas priekšlikumu attiecībā uz cukuru kvotām un 2015. gadu. Jau parlaments ir paudis savu nostāju šajā sakarā, un tāpēc es domāju, ka šīs ir atvērtas debates, debates, kurās mēs varam apmainīties ar viedokļiem un nākt klajā ar priekšlikumu, kas tik tiešām garantē e, nākotni šai nozarei, tās dzīvotspēju un arī e, dzīves e, e, iespējas, apmešanās iespējas lauku vidē, e, šo iespēju palielināšanos. Es domāju, ka mums izdosies beigās nonākt pie vienošanās un pieņemt lēmumus, kas ir labvēlīgi visai Eiropas Savienības lauksaimniecīgā. Paldies! Tagad vārds ir ministram, ministrē Ilzē Agnerē no Vācijas un Roza Agila, Spānijas ministra Ilze Lūdzu. Paldies, priekšēdētā. Prezidenta Marek Savicki, komisāra Čalas kungs, kolēģis un kolēģi no padomas no Eiropas parlamenta, es vēlos sirsnīgi jums pateikties par ielūgumu un piedalieties šodienas sanāksmē Eiropas parlamentā, lauksaimniecības komitejā. Es eh, sveicu un eh, atbalstu to, ka šodien mums kopā ar kolēģiem ir iespēja uh, ar uh, Eiropas parlamentu un ministru padomus kolēģiem diskutēt. Un sākumā es gribētu pateikt, ka uh, Vācija ir patiešām atbalsta komisijas būtiski izvirzītos mērķus, bet mēs domājam arī, kā jau daži kolēģi teica, ka vēl būtiski jautājumi nav atrisināti, kas mums tekošajā procedūras gaitā būs jānoskaidro. Gribētu arī šodien pieskarties tikai dažiem punktiem. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka komisijas pieeja par sadali starp eh, dalību valstīm, par eh, tiešo maksājumu apjomu. Eh, tā ir caurskatāma sistēma, mēs to tādā veidā varam atbalstīt, bet vispirms mums būs vajadzīga arī skaidrība par kopīgo budžetu, par finanšu plānu, par sadali starp tiešajiem maksājumiem, starp dalību valstīm. Šis jautājums uh, ir jāplūko uh, raugoties uz nākotnes sadalījumu un arī saistībā ar citām Eiropas politikas jomām, piemēram, lauku attīstību un arī struktūra fondu jautājumiem. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu par reģionālo un uh, dalību valstu vienotu sadalījumu tiešiem maksājumiem dalību valstu iekšienē. Un ar šādu pieeju mēs Vācijā esam jau vedojuši labu pieredzi teritoriju atsauce uh, attiecībā tiešiem maksājumiem uz uh, uh, lauksaimniekiem. To nevajadzētu apšaubīt un aizstāt ar citiem pasākumiem. Tādā veidā Vācija nol, nolies degresiju, jeb arī griestu uh, likvidāciju. Pre, komisijas priekšlikums uh, ir vērsts uh, uz uh, to, ka pilnīgi atsaistītās uh, ražošanas uh, Uh, novēršanos no tās, un mēs to nevēlamies. Vajadzētu būt sastaistē ar tiešajiem maksājumiem, bet to visu varētu paredzēt uz tādu kā pārējais laiku. Otrakārt, par uh, vidas uh, paredzētām summām iegūtījumiem. Vācija atbalsta komisijas mērķus šos vidas iemaksējumus KLP palielināt un turpināt palielināt bet tam ir jābūt saskaņotam ar mērķiem, eh, kāda ir eh, pārtiks produktu nodrošinājumam un eh, ilgspējīgām izēvielām, enerģijas ražošanai un izēmateriālu izmantošanai. Ir jāņem arī vērā tas, ka lauksaimniecība jau šodien sniedz būtisku ieguldījumu vidas mērķos. Lauksaimnieki, kas jau šodien ar lielu apjomu e, piedalās e, lielos e, lauksaimniecības pasākumos, vēl lielāks ar zaļumošanu, nedrīkstētiem radīt sliktāku situāciju. Vajadzētu pārbaudīt, vai un kādā veidā komisijas ieteiktā pieeja par ekoloģiskās lauksaimniecības atbrīvošanas no zaļumošanas, un kā tas varētu tikt paplašināts arī uz otro pīlāru. Treškārt, lauka attīstība. Mums ir nepieciešama atbalsta pasākumiem lauko apsaimniekošanai plānošanas drošība. Ir jābūt arī izmaiņai finanšu līdzekļu e, piesaistē e, e, dalību valstīm un tur liels izmaiņas. Mēs prasām plānošanas drošību, tādēļ vajadzētu atkal uh, šeit pievērst uzmanību um, reģioniem, kas ir sliktākā situācijā. Mēs varam uh, paturēt tādu pieeju, kāda ir bijusi līdz šim strateģiskā programmēšana ar, kopā ar citiem Eiropas Savienības fondiem un eh, pār fondu partnerība. Tur uh, būs uh, noteikti vajadzīgs daudz lielās koordinācijas darbs, būs jāiegūda. Un tur ir pēdējais punkts, kas man ir svarīgs, proti KLP vienkāršošana. Tā ir būtiska lieta KLP. Kopumā es gribētu iedrošināt komisiju uh, virzīt uz priekšu KLP vienkāršošanu. Uh, jo ar līdzinējo pieeju nebūtu nepietiek. Kopumā, diemžēl, ir eh, jāpauž bāžas, ka šie priekšlikumi radīs vēl lielāku slodzi. Es gribētu atbalstīt to viedokli, ka mums ir eh, tāds ilgs process mūsu priekšā, ka mēs kopā ar parlamentu, padomi un komisiju atradīsim labus risinājumus. Tie mums ir jāatrod eh, kopējās lauksaimniecības politikas eh, izpratnē. Paldies! Paldies! Ilze! Roza Agila, atvainojiet lūdzu, ja es eh, drusku mainīju darba kārtību, runātā kārtību, bet ir drusku laikas piediens mums. Gracias, senor... Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie deputāti, kolēģi, ministri. Pirmkārt, vēlos pateikties tiem, kuri palīdzēja organizēt šo sanāksmi, ko ļoti pozitīvi vērtēju, lai veidotu telpu, kur mēs varam tikties un uzturēt dialogu mūsu vidū, kas ir pilnīgi nepieciešams. Es domāju, ka no Spānijas raugoties tas ir ārkārtīgi konstruktīvi, taču tāpat arī mēs paudīsim savu nostāju a, pilnīgi skaidrā veidā. Un no šīs perspektīvas raugoties, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības izpratne ir jāuzlūko ja e, lauksaimniecība, ka strateģiska nozara ar skaidriem mērķiem e, šajā gadījumā pārtikas drošums visā Eiropā. Un šajā sakarā vēlos paust, ka no Spānijas raugoties mums ir nostāja valstī, kas ir vienota visās autonomajās, autonomajos apgabalos un visās lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu organizācijas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums nav bijis e, pietiekami saprātīgs, e, ņemot vērā to, ko mēs e, uzklausījām vairākās ministru sanāksmēs un ņemot vērā um, tiešos maksājumus. Mēs pilnīgi skaidri paužam, ka mēs uh, nevaram šādu priekšlikumu pieņemt, jo, ja netiek ņemta vērā ražošanas metode un kult, eh, lauksaimniecības eh, apgabals, tad tiek apdraudētas daudzas saim, saimniecības, it īpaši visefektīvākās ar augstu uh, devumu, bet arī ar augstām ražošanas izmaksām. Bāzes maksājumu uh, vienot noteikšana šajā gadījumā nevar būt eh, vienlīdzīga un sociāli leģitīma. 30% samazinājums, kas tiek eh, paredzēts eh, trīs, pirmajam pilāram, mūsuprāt, ir atbilstoši zaļākam, zaļākai KLP, taču ir jāapzinās arī tas, ko īsteno mūsu lauksaimnieki, ņemot vērā uh, vides aizsardzības prasības un tiem projektiem, ko tie īsteno. Mēs eh, nesākam no nulles un mūsu lauksaimniekiem jau ir pietiekami daudz, ko īstenot un nekādā veidā nedrīkst apdraudēt ražot eh, konkurētspēju un ražošanu. Mēs neatbalstām aktīvā lauksaimnieka definīciju. Mūsuprāt, tā ir krieti vien jāuzlabo un vienkāršošanas priekšlikums pārveidojas pār sarežģīšanas e, pasākumu, kas rada vēl papildu grūtības lauksaimniekiem. Attiecībā uz tirgus pārvaldības jautājumiem mūsuprāt tie ir nepietiekami, tāpēc ka mēs vēlamies, lai būtu tādi pārvaldības instrumenti, kas ir noderīgi, efektīvi, kas spētu rieģēt automātiski, ātri un elastīgi, saskaroties ar tirgus nestabilitāti, cenu nestabilitāti un krīzes situācijām. Tāpat arī mēs vēlamies, lai būtu pilnīgi skaidrs priekšlikums attiecībā uz savstarpīgumu principu, lai būtu līdztiesība konkurētspējas ziņā starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm attiecībā un attiecībā uz trešajām valstīm, ar kurām tiek noslēgt nolīgumi. Tāpat arī mēs vēlamies, lai tiktu pārveidots par realitāti prioritāti princips par līdzsvaru pārtiks ķēdē. Mūsuprāt, ir jāstiprina funkcija un loma ražotāju organizācijām, lai tā varētu būt kā līgumslēdzēja figūra, un arī ir jādomā par eh, konkurētspējas standartiem un tas ir jāskat šajā priekšlikumā. Un noslēgumā attiecībā uz otro pilāru lauka attīstībā mēs uzskatām, ka nevajadzētu nekādā veidā vairāk nekā 50% eh, līdz finansējumam pārskatīt, ka ir jādomā par izglītību un inovāciju kā būtiski elementi un arī jāsaglabā investīcijas infrastruktūrās, lai varētu E, palīdzēt nodrošināt e, dzīves kvalitāti lauku apvid, e, apvidos un nodrošināt patiesu lauku vidas attīstību. Tāpat ir jādomā par jauno lauksaimniecību iedzienu mūsu prāt. Novirzīt, zinā, novirzīt piedāvāto summu piedāvātajam mērķim ir, pa, pie, ir pagaidām nepietiekami, ir jādod iespēja jaunajiem lauksaimniekiem to profesionālai un personiskai attīstībai. Un tāpēc otrajā e, pilārā ir jāparedz atbalsta pasākumiem e, jaunajiem lauksaimniekiem un sievietē lauku vidē. Nevar pieņemt KLP priekšlikumu, kurā nav nevienas atsauces uz e, sievieti un tās lomu lauku vidē un lauksaimniecībā. Tāpēc Mēs sākotnēji noraidījām šo priekšlikumu, ko piedāvāja komisija, jo mūsu prātājā pietrūkst eh, svarīgu elementu un kas apdraud eh, ne tikai Spānijas, bet arī visas vidusjūras reģiona lauksaimniecības politiku un netiek ņemta vērā uh, ražošanas uh, daudzveidība. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un Tagad mēs dosim vārdu Džordžam Laimam. Uh, you, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, padomas pārstāvim un paldies visiem, uh, kas uh, radīja šo iespēju trim institūcijām satikties. Sākotnējā reakti, reak, un reaģēt uz uh, komisāra Čološa priekšlikumiem. Protams, eh, pārtiks ražošana un tā stabilitāte nekad nav bijusi tik politiski svarīga, jo esam novērojuši tik ļoti lielu pārtiks cenu nestabilitāti pēdējo 40 gadu laikā. Un kā daudzkārt jau esam apsprieduši šo priekšlikumu, negatīvais aspekts ir tas, ka jāatbild uz šādiem izaicinājumiem. Iedzīvotājs skaits eh, pieaug, eh, resursu kļūst mazāk, mazāk uh, ūdens un zemes, un uh, turklāt paralēli notiek klimata klimata pārmaiņas, kas ir jāaptur prātā, cenšoties uz priekšu vai uz uh, atpakaļ virzīt uh, Eiropas lauksemniecību. Nonākot pie galvenā jautājuma, vai reforma atbild uz uh, izaicinājumiem, kas stāv mums priekšā, vai mums izdosies panākt efektīvāku mm, daudzās jomās lauksemniecību, tad, manuprāt, pagaidām atbilde ir nē. Sākums gan ir ļoti labs, bet priekšlikumi tomēr neatbild uz pamata vajadzību izveidot ilgspējīgāku, konkurētspējīgāku lauksemniecību Eiropā. Pozitīvie aspekti, manuprāt, ir tas, ka tiek ieviests eh, taisnīgāks sadalījums finansējumam, un uzskatu, ka atsevišķas dalība valstis eh, gan eh, domās, ka panāktais vēl nav gana daudz. Uh, Otrkārt, uzskatu, ka ir veiksmīgāks sadalījums arī e, valsts iekšienē starp lauksaimniekiem, ka mēs esam pārgājuši no vēsturiskajiem uz jauniem platīm maksājumiem un visas dalību valsts, kur ir izmantots vēsturiskais e, platība maksājuma modelis to novērtēs. Tāpat es novērtēju pie, to, ka tiek pievērst uzmanību izpētēju un inovācijām un tam, kā mēs cenšamies atbalstīt aktīvos lauksaimniecības, lai gan joprojām paliek atvērts jautājums par to, kā definēt aktīvu lauksaimnieku. Un uh, mēs arī uh, nesam atrisinājuši problēmu ar tiešiem maksājumiem atsevišķās uh, problēmu jomās, uh, kuras ir jāatzīst. Tāpat es atbalstu, ka tiek uh, sākts runāt par zaļināšanu. Parlaments to ir lūdzis jau divkārt. Un mēs atbalstām koncepciju Tomēr galvenā problēma ir ar detaļām, jo pasākumi pagaidām šķiet, ka uh, ir uh, glorificēta uh, savstarpējā savietošana, bet mums vajag konkrēts pasākums, ar ko nonāksim pie efektīvāks, pie energoefektīvāks un um, lauksaimniecības, kas rada mazāk CO2 izmešu. Kopumā uzskatu, ka priekšlikumi ir labs pamats tālākam darbam Un balstoties uz tiem, ka mēs eh, radīsim jaunu lauksaimniecību, kas būs ļoti svarīga nākotnē, es pārliecināts, ka šis pamats eh, un likumdošana priekšlikumu, ko komisija jau izņo, ir pirmais solis, un visiem kopā strādājot, cerams, ka tiešām izdosies šo paketi uzlabot un atbildēt uz izaicinājumiem kas eh, stāv priekšā visai pasaulē, kā pabarot arvien augošo pasaules iedzīvotāju skaitu. Paldies, Džordž. Tagad Vecehovskungs, vicepriekšsēdētājs, trīs minūtes lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani. Tas paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie ministri, dāmas un kungi. Priekšlikumos parādās daudz pozitīvu aspektu. Tas, ka atbalstām aktīvos lauksaimniekus, atbalstām zaļināšanu, papildus atbalsts mazajiem uzņēmumiem, Tas viss ir labi, bet tā kā es esmu tikai ēnu referents pār tiešiem maksājumiem, un es nāku no vienas no jaunajām dalību valstīm. Līdz ar to es gribētu pakavēties nedaudz par tiešo maksājumu līdzsvarošanu un izlīdzināšanu. Ir lielas atšķirības starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm šajā jomā. Ir atsevišķas vecās dalībvalsts, kas arī saņem zemus eh, tiešos maksājumus, bet tiekoties ar polijas lauksaimniekiem pēc tam, kad tika izziņots jaunās reformas, es viņiem teicu, ka ir gan labas, gan sliktas ziņas. Labās ir tādas, ka tiek šie maksājumi tiks izlīdzināti, bet eh, sliktās ziņas ir tās, ka mēs nezinām, kad tas notiks. Un tāds gribētu izmantot man doto iespēju, tā kā klāt nav Dānijas pārstāvju, sniegšu jums Pāris piemērus. Eh, viena no eh, jaunas, viena no vecas dalībvalsts. Te es eh, negribu runāt par konkrēti Poliju, tā kā izmantošu citu piemēru. Izmantošu Dānijas un Lietuvas piemērus. Viena veca, viena jauna dalībvalsts. Vienādā platībā Eh, Tad, eh, ja skatāmies uz vienādu zemes platību, tās abas ir pie Baltijas jūras, un eh, skatāmies uz vienādu lieluma teritoriju. Otrajā pielikumā mēs runājam par tiešajiem maksājumiem, kas tiek atvēlēti šīm valstīm. 2014. gadā Dānija saņems 942 miljonus eiro, un e, Lietuva 396 miljonus eiro, e, lai arī tajā ir vienādas teritorijas āram um, zemju. 19. E, gadā pēc daļējās izlīdzināšanas atšķirība būs šāda. Dānijā 909 miljoni eiro, Lietuvā 458 miljoni eiro eiro, līdz ar to puse no Dānijai atvēlētās naudas. Kāpēc pastāv šādas atšķirības? Vai Dānija ir kalnu lielvalsts? Nu, tā viss nevarētu teikt. Tajā ir ideāli apstākļi, pat labāki apstākļi labības audzēšanai kā Lietuvā. Dānijai Nav jācenšas atgūt komunisma laikā zaudētie gadi. Tieši pretēji Lietuvai tas ir jādara. Tāpēc ja, rodas jautājums, kāpēc šāda atšķirība maksājumos? Vienais iespējamais eh, skaidrojums un atbildi ir, ka te pastāv diskriminācija. Diskriminācija, kas ir aizliegta saskaņā ar uh, 80. līguma pantu, ka, ar Eiropas Savienības dibināšanas līguma 18. pantu. Man īsti nepatīk uh, jēdziens pakāpeniska uh, atšķirība izlīdzināšana, jo jau kopš 2004. gada esam konstatējuši, ka apstākļi ir atšķirīgi un visi kopā nolēmām, ka panākt eh, tiešmaksājumu izlīdzināšanu. Nu, cik ilgi tad mēs viņus uh, līdzināsim? Tas neatbilst e, uh, Eiropas Savienības pamatprincipiem. Problēmas. Problēma netiks atrisinātas, ja turpināsim rīkoties kā šobrīd. Mums ir uh, e, noteikti jāpatur prātā domājot par KLP nākotni, par visā Eiropā, ne tikai dažās tās daļās. L Lielas paldies! Tēt vārds eh, ministriem. Pirmkārt, Pēters Bendels no Čehijas, un pēc tam Portugāles lauksaimniecības ministrs Kristus. Paldies par doto vārdu, priekšādētāja kungs. Komisāra kungs. Parlamenta priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, kolēģi, ministri. Paldies par iespēju runāt šeit, jūs priekšā, un piedalīties debatēs Eiropas parlamentā. Mainītā runātāja kārtība, nu labi, tā ir tāda lieta. Čehijā parasti saka, ka vienmēr pirmajām, pirmās varas ņem dāmas, un es uh, man priecājos, ka dāmas runāja pa priekšu. Tagad daži vārdi par jautājumiem, par ko mēs šodien runājam. Es gribētu arī šeit, Eiros parlamentā, uzsvērt, ka Čehijas republikai ir svarīgi, ka, lai jaunā KLP būtu caurskatāmāka, vienkāršāka un bez papildus administratīvā sloga. Un sevišķi tai vajadzēja būt konkurētspējīgākai. Diemžēl daži no priekšlikumiem ra, izraist drīzāk bažas un pārdomas gribētu tagad kaut ko pateikt par atsevišķiem punktiem. Pirmkārt, par tiešo atbalstu maksājumiem uh, zemniekiem. Tiešiem, tiešiem maksājumu lauksaimniekiem drīzāk izskatās nevis pēc vienkāršošanas, bet tieši otrādi. Mēs esam drīzāk par to, lai tiktu saglabāta līdzinējā sistēma par hektāru maksājumiem, lai tas tiešām būtu vienkāršāk vai arī par īstenošanas laiku to varētu paildzināt līdz 2020. gadam. Par maksājumu ekoloģizāciju. Tas arī ir labi, bet uh, tam vajadzētu būt ar brīvprātības raksturu, un uh, lielumam vajadzētu atbilst uh, tam, kādā veidā KLP var tikt vienkāršota. Komisārs runāja par uh, to, ka platību daudzums daudzumu Eiropā nevar palielināt, bet var uzlabot ražošanu, produkciju, tam mēs piekrītam. Diemžēl mēs uzskatām, ka priekšlikums ar 7% drīzāk ir vērts pret šo tendenci, mēs ceram, ka mēs nākotnē kopā ar komisiju un ar parlamentu varēsim atrast labāku risinājumu. Mēs arī ceram uz kompromisu, jo šis priekšlikums, un to jau es teicu arī pagājušajā padomes sanāksmē, mums nepatīk. Kas attiec uz tiešajiem maksājumiem, mēs varam teikt, ka Čehijas republika ir pret jebkāda veida pasākumu ieviešanu, kur nebūtu ņemta vērā objektīva kritērija, un mēs neatbalstām šīs maksimālās robežas. Arī šeit mēs saskatām palielinātu birokrātiju dalību valstīs un Eiropas Savienības līmenī, un tā mēs nepiekrītam. Tagad par uh, lauku apvidus attīstību un par otro pīlāru. Čehijas republika šo jautājumu uzskata par pamat jautājumu Un mēs domājam, ka finanšu līdzekļi, līdzekļi lauku apvidus attīstībai, tur jāņem vērā arī dalie valstu specifika, un tam ir jāspogļies arī budžetā. Tādēļ es atbalstu Garsijas Peres kundzes teikto, ka Eiropas eh, parlaments būs pret samazinājumu šajā jomā. Esmu optimistisks noskaņots kaut ko tādu dzirdot, bet es domāju, ka mums īstenībā vajadzēja būt reālākiem par jauno finanšu ietvaru, par jaunu ietvaru lauku apvidus attīstībai. Mums uh, ir jānā arī par atbilstošiem fondiem, kas atbalsta šo strateģisko ietvaru, jo tur tiks noteikti noteikumi un harmonizēt noteikumi fondiem. Partnerlīkumi kas uh, balstās uz nosacījumiem, tos mēs neatbalstām. Mēs domājam, ka lauku apvidus atbalstīšana dalību valstu līmenī ir jāveic un pamatoties uz nepieciešamību. Mēs domājam, ka konkurences spēja tādā veidā var tikt atbalstīta, proti, kā lauku uzņēmumu, lauksamcības uzņēmumu vērtība var tikt palielināta un tādā veidā var radīt arī darba vietas laukos. Noslēgumā gribētu arī teikt paldies jums, ka varēju šajā formā izklāstīt Čehijas republikas viedokli un kā es savu viedokli varēju apmainīties ne tikai ar deputātiem, bet arī ar komisāru. Jau priecājos par sadarbību nākotnē ar jums. Paldies! Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Paldies. Eh, Tagad no Portugāles ministrei vārds. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, eh, manifestar o meu imenso. Lielas paldies. Sveiki, kolēģi. Pirmkārt, gribu teikt, cik ļoti priecājos šodien būt jūsu vidū. Te un tagad. Priecājos, ka var tikties Eiropas parlaments, padomu, komisija un lauksaimniecības ministri. Īsumā jums gribu pastāstīt par Portugāles nostāju, domājot par KLP reformas priekšlikumiem. Runājot par tiešmaksājumiem, Portugāles nostāja ir eh, tāda, ka mēs atbalstām eh, maksājumu konverģences starp dalību valstīm. Tomēr mēs domājam, ka izlīdzināšanai jānotiek paralēli. Un eh, jāsaskaņo viedokļi valsts iekšienē un starp dalību valstīm. Tādējādi piedāvātie jautājumi, piedāvātie risinājumi, mūsuprāt, nav netaisnīgi nepietiekami. Tāpat arī mēs domājam, ka Eh, korekcijas ir jāvar izdarīt tik vienā budžetā. Mēs uzskatām, ka mums ir jāņem vērā derīgā lauksaimniecība izmantojama zeme. Un šajā sakarā pa, vēl runājot par zaļināšanu, Portugāla uzskata, ka lauksaimniecība ir jābūt maksimāli uh, E, ilgtspēķīgai, taču ir jāparedz vairāk pielāgojumu, vairāk korekciju, vairāk elastīgumu un jāņem vērā e, specifiskā raksturlieluma ikvienai valstī, reģionam ir tīpaši e, vidusjūras reģiona kultivēšanas iespējas. Zaļināšana Eh, brīvprātīgā veidā lauksaimniecībai ir pozitīvs risinājums. Un arī eh, vēlāk tas varētu būt viens no kritērijiem, kas ir nozīmīgs daudzās valstīs, tā skaitā Portugālē. Visos gadījumos, kad tiek piemēroti eh, videi draudzīgi risinājumi. Runājot par vienkāršošanas pasākumiem un maksājumiem mazajiem lauksaimniekiem, šie piedāvājumi, manuprāt, ir ļoti pozitīvi komisijas priekšlikumā. Runājot par aktīvajiem lauksaimniekiem un to definīciju, mēs uzskatām, ka pirmais punkts kas ir šie 5%, manuprāt, ir pārāk sarežģīti, salikti, grūti un e, grūti ieviešams praksē. Bet otrais kritērijs kas ir neatsacīšanās, ir ļoti pozitīvs un nosūta skaidru vēstījumu par Eiropas labo gribu un apņemšanos Eh, par labu tādai lauksaimniecībai, kurai ir jābūt spīgai rieģēt uz pasaules eh, pārtikas piegādes prasībām. Tagad runāsim par tirgus mehānismiem. Tikai divi īsi novērojumi. Tāpat kā citas valstis, mēs uzskatām, ka ir eh, jābūt tālajošākiem runājot par pārtikas ķēdes darbību, lai varētu meklēt tādus mehānismus, kas nodrošina labāku tās vērtības sadalījumu Un tāpat arī mēs pievienojamies parlamenta viedoklim, jo ir jāpārskata kvota, piena kvotas un e, biškopības. E, ar biškopību saistīti, režīmu saistītie jautājumi. Tālāk runa ir par otro pīlāru. Riska pārvaldības mehānismi, ko piedāvā komisija, ir pozitīvi, pareizi un ļoti svarīgi tādām valstīm kā Manēģā, kurā ir uh, Eh, stabils, eh, eh, kurā ir nestabils klimats. Bet ir jādomā arī par tālākajiem jautājumiem, lai varētu runāt jau par esošo, atbalstu esošiem struktūrām. Un visbeidzot par konkrētiem eh, pasākumiem, kas ietekmē Portugāli runājot eh, par investīcijām, vēlos norādīt, ka tādai valstī kā manējai, kas ir ļoti eksponēta klimata pārmaiņām, sausai, sausumam, ir ārkārtīgi būtiski tas, lai būtu eh, dāsnāks eh, šis eh, ieguldījums, dāsnāks investīcijas. Un noslēgumā vēlos sacīt, tā kā komisija vēlas veidot spēcīgu KLP, kas nodrošinātu lauksaimniecības produktus pilnīgi visiem, un ir jāmeklē eh, noturīga atbilde uz visiem šiem jautājumiem. Paldies! Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că... Paldies. Es gribētu norādīt uz to, ka ministres kundze eh, saņēma vārdu, kaut arī viņa nemaz vēl nebūtu, eh, nebija viņas kārts. Tagad Hoislinkungs no deputātiem, no zaļajiem. Lūdzu. Jā, dāmas un kungi, reforma mūsu politiskajā grupā, kā saļajiem, ir solis pareizajā virzienā. Eiropas lauksniecības politikā ir jāorientējas pēc Eiropas eh, likumiem un noteikumiem. Tas nozīmē ilgspējība ir jāņem vērā. Klimata stratēģijai jābūt un arī uh, bioloģiskai daudzveidībai, sugu daudzveidībai. Tam ir jābūt lauksniecības politikas centrā nākotnē. Turklāt vēl mēs uh, Mums vajadzētu būt orientācijai uz kvalitāti un uh, reģionalitāti. Un vajadzētu vērsties arī uz pasaules tirkiem. Uh, eh, vienmēr, kad ir teicis, mums ir vairāk jāražot, vajadzētu uzdot arī jautājumu, ja 50% no pārtiks produktu tiek aizmest projām, nemaz nenonāk eh, cilvēkam uz galda, vajadzētu arī pie šī jautājuma padomāt, kas tad notiek, uh, pirms mēs vēl šeit runājam vēl pār lielāku produkciju par detalizētu kritiku. Mēs jau vairāk kārt esam teikuši par atsevišķiem pasākumiem, 70% eh, eh, varbūt eh, tas attiecībā uz augļiem, tas nav, nav nekāds, tas ir daudz par daudz. Par, daudz. Komisija šeit ir nolēmusi to visu pārbaudīt, ko mēs ar to visu saprotam un kas kaut kādā tiek veicināts. Ir arī svarīgi, lai pieņemtu to iedzīvotāji un nodokļu maksātāji, jo mums arī vajadzētu to. Uh, Eh, ievērot, ka mēs ne tikai lauksamniekiem eh, veidojam lauksamnieku politiku, bet arī patērētēm, un arī viņi mums ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka definīcija par to, kas ir publiskais pakāpojums, sabiedriskais pakāpojums, mēs uzskatām, ka ir pareizi, ka ir jāatvadās no vēsturiskajiem maksājumiem, tam nav nekāda pamata vairāk, bet par sadalījumu jautājumu mūsuprāt tas nav atrisināts eh, gan starp dalību valstīm, gan arī lauksaimniecības iekšienē griesti 120 tūkstoši eiro varbūt tas ir vien, attiec uz 1% no uzņēmumiem, bet lielākā daļa uzņēmumus tas vispār nemaz neatiecas. Tādēļ vajadzētu jau ātrāk sākt ar pakāpenību vai arī savādāk rīkoties. Es domāju, ka lielie uzņēmumi atkal saņems vislielākās priekšrocības. Mums ir jāuzlabo, lai tiešām šī pārtiks produktu ķēde labi darbotos. Gribētu arī pēc tam konkrēti pieskarties piena jautājumiem. Es uzskatu, ka pasākumi, kas ir Eh, ieteikt, ar tiem nepietiek. Mums pie piena tēmas noteikti būs jāatgriežas. Mums ir vajadzīga tirgus noteikumi, ne jau tikai krīzes situācija, bet arī vispār noteikumi liberalizācijā. Eh, citos jomās pilnīgi nav izdevusies, izgāzusies līdz beidzamam. Es domāju, ka mums vajadzētu arī šajā punktā vēl pārdomāt visu vēlreiz. Mums ir vajadzīga lauksaimniecību stiprināšana pārtiks produktu ķēdē. Aktīvais lauksaimnieks. Es komisijas priekšlikumu šajā punktā varētu balstīt vismaz to pieeju, bet vai to pietiek, to vajadzētu detalizēt pārbaudīt. Un viena lieta, protams, ir pavisam skaidri, proti, ka ir vajadzīga Eiropas olbaltuma vielu stratēģija, jo nevar būt tā, ka 80% ir e, šeit importi. Eiropas Savienībā tur kaut kas ir jādara, un tas pilnīgi nav priekšlikuma. Par otro pīlāru pavisam īsi. Nekas nav pret, fleksibil, e, pret elastīgumu. Bet nevar būt tā, ka elastīgums ir eh, par sliktu vides pasākumiem otrajā pīlārā vai arī lauku, eh, par sliktu ap, lauku apvidus attīstībai. Šeit ir jāraukās, lai tiešām būtu līdzsvarots līdzsvars. Daudz eh, tika runāts par naudu. Es varētu aicināt tikai lauksaimniecības ministrus, lai dalība valstis beigu beigās uh, finansē patiešām arī Eiropas lauksnesības politika. Nu, tā jau tas ir atkarīgs, vai eh, komisijas priekšlikums, vai tu vispār varēsi šajā apjomā realizēt. Tas ir dalībvalstu rīcībā šo budžetu izveidot tādu, ka ar to visu kaut ko varētu darīt. Un lai mums būtu tāda lauksnesības politika, kas tiešām būtu pelnījusi Eiropas eh, lauksnesības eh, modeļa vārdu. Paldies! Mulțumesc, are cuvântul domnului. Paldies! Rubik kungam vārds tagad. Priekšsēdētāji, es domāju, ka mums ir izvērtusies tāda interesanta un es ceru arī auglīga diskusija. Es piekrītu Čalasa kunga teiktajam, ka mēs bieži tiekamies un bieži šos jautājumus, kas attiecās uz kopēju lauksaimniecības politiku līdz 2020. gadam, apspriežam. Bet klausoties ne pirmo reizi, visi to mani māca bažas ka neiznāk tā, ka mēs daudz runāsim, daudz skaitus vārdus izteiksim, daudz solīsim it kā, bet tad, kad ieraudzīsim skaitļus, tad tie neraksturos to pilnā apjoma, par ko mēs runājam. Manas politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka mūs neapmierina tie sociālie aizsarga līdzekļi, kas pagaidām ir iestrādāti kopējā lauksaimniecības politikā. Tas attiecas uz maziem lauksaimniecības uzņēmumiem, uz individuāliem ražotājiem, uz dažāda veida maksām un piemaksām. Kas attiecas uz manu valsti, Latviju, no kuras es nāku un tiek ievēlēts, mums joprojām ļoti nopietns un svarīgs jautājums visiem zemkopiem ir tiešie maksājumi. Jā, ir jau pareizi, ja šodien Latvija un arī Lietuva un Igaunija saņem tikai kādu 30% no, tie, no Eiropas Savienības e, tiešo maksājumu vidējā lieluma. Tad mums saka, bet ko jūs uztraucaties? 2020. gadā jūs saņemsiet vairāk nekā 50%. Nu, ziniet, līdz 20. gadam Latvija būs bijusi jau Eiropas Savienībā 15 gadus, Un ja mēs būsim sasnieguši tikai 50% maksājumu no Eiropas Savienības vidējā, tad es nedomāju, ka 2014. gadā Latvijas iedzīvotāji ar lielu entuziasmu nobalsos par to, lai atbalstītu un vēlētu savus deputātus Eiropas Savienībā, Eiropas parlamentā. Mums tas nav pieņemams. Ja kāds domā un runā un saka, ka nav naudas, nu tad man rodas jautājums un maniem vēlētiem kādēļ atrodas daudzu simtu miljonu um, finansējums kaut kādam veloceļam. Mēs klausāmies revizijas palātas ziņojumu. Tur tiek ziņots, ka 3 miljārdi eiro 2010. gadā, 2010. gadā ir pazuduši melnajā caurumā. Es domāju, ka jums, komisāra kungs, vajadzētu būt arī uzstājīgākam, tad, kad visā mm, komisijā tas tiek apspriests, pareizāk sakot, pie Barozo kunga. Kas notiek Latvijā ar šiem neizlīdzinātiem un nevienmērīgiem un neko neattaisnojamiem mazākiem maksājumiem? Notiek ļoti vienkārši. Visu Latviju ārzemnieki pārvērš par mežu. Bagāti ārzemnieki pērk zemi Latvijā un stāda mežu Vietēji iedzīvotāji nevien nevar paplašināt savus sējumus tur, kur tie vēl ir, bet neatrod arī darbu. Te ir tas sociālais jautājums, un viņi ir spiesti braukt strādāt uz ārzemēm. Tādu politiku, es domāju, mēs nedrīkstam atbalstīt. Mums vēl ir laiks, vēl ir vesels gads, kad spriedīsim un runāsim. Es novēlu mums visiem sekmes un tiešām ņemt vērā to, kas sāp mūsu vēlētājiem. Paldies! Mulțumesc, ne întoarcem la... Paldies. Mēs um, atgriezīsimies pie sākotnēja runātāja saraksta. Uh, ministrs Skandalīnas no Grieķijas lūdzu. Σας ευχαριστώ. Paldies, um, priekšsēdētājs. Es aizkavējos Atēnās. Που έχει Es gribētu pateikties jums par to, ka esat saorganizējuši šodienas sanāksmi, un tā notiek ļoti būtiskā mirklī. Var, tās var palīdzēt mums eh, īstenot eh, politiku, uzlabot politiku, kas eh, noderēs gan pilsoņiem, gan konkrēti lauksaimniekiem. Domāju, ka e, visi tēt apturam, cik svarīgi ir KLP. Neskatoties uz komisijas veiktiem pūliņiem, jāsaka tomēr, ka jūsu priekšlikumi neatbild uz Eiropas lauksaimnieku gaidām un e, cerībām. Sākšu ar budžetu. Komisijas priekšlikumā iezīmējas ambiciozi uh, E, mērķi, bet ja skatāties uz izaicinājumiem, kas sagaida Eiropas lauksaimniecību, domāju, ka mums ir jāatceras, ka šī ir vienīgā politikas joma, kurā mēs redzam naudas samazinājumu. Budžets tiek griezts. Tāpat, kad skatāmies uz publisko atbalstu lauksaimniecībai, uz to mums jāraugās paturot prātā ekonomiskā krīze, kas šobrīd ietekmē visu Eiropas Savienību un katru no tās dalību valstīm atsevišķi. It īpaši, ja raugāmies uz ekonomiskajiem sodiem, jo e, piešķirot nevien eh, fondus, bet arī uzliekot sodus un sankcijas dalību valstīm, nu tas diez vai veicinās attīstību. Eh, izmaiņas jāīsteno ilgspējīgu attīstību paturot prātā tiešajam atbalstām jā, jātiek sniegtam ar lielāku elastīgumu un e, tam jāpanāk lielāka efektivitāte, lai mēs e, nezaudētu uh, lauksaimniekus. Reģionalizācija ir laba doma, bet mums ir jāpatur prātā katra reģiona atsevišķas lauksaimniecības, lauksaimniecības vajadzības. KLP ir jāiekļauj sevī e, vides e, stimulus, kas ir plaši saprotami un kurus arī citos sektoros var e, īstenot, un īstenošana nebūtu atkarīga no geogrāfiskās atrašanās vietas. Mērķiem jātiek nosprostiem realistiski. Lai no tiem tad nenovirzītos, cenšoties panākt lauksaimniecības zaļināšanu. Neaizmirsīsim, ka mums e, jau ir e, ievērojamo normu likumu ieteikumu vesels saraksts. Un, lai arī priekšlikumos, ja piedāvā tie pasākumi ir ļoti uh, labi, ja tos nav iespējams īstenot, tad tie nevis palīdz, bet kaitē. Mums vajag labāk, eh, mērķiecīgāk izmantot publisko atbalstu, nu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi tādā gadījumā, ja gribam turpināt Eiropas Savienības uh, lauksaimniecības modeli, kurā ievērojam bioloģisko daudzveidību, cenšamies to saglabāt, atbalstām gan lielus, gan mazus uh, lauksaimniekus, un at, īpaši atbalstot tos, kas strādā sarežģītās uh, teritorijās. Runājot par uh, griestu nospraušanu, mums vajadzētu pārliecināties, eh, cik liederīgi tas reāli ir. Un jāpārdomā, vai tas eh, sakrīt ar esošo modulēšanas sistēmu, jāpraugās, kā tas darbosies praksē. Un šobrīd eh, šķiet tiek liels uzsvars likts uz aktīvajiem lauksaimniekiem, un to dalībvalstīm pašām vajadzētu veicināt, pārliec, lai veicinātu eh, lauksaimnieku aktivitāti. Runājot par naudas budžeta pārdalījumu. Naudas eh, pārdalījumam nedrīkst būt negatīva ietekme uz eh, šobrīd pastāvošo situācijas stabilitāti. Paturēsim prātā solidaritāti un atcerēsimies, ka atsevišķas savienības e, teritorijas ir ar lielāku nepieciešamību pēc atbalsta. Runājot par krīzes pārvaldības metodēm, kā stabilizēt cenas, tirgus, kā īstenot instrumentus, kas nodrošina labāku pārtiks ķēdes darbību, tas viss ir nepieciešams, ja mēs gribam atbalstīt uh, sektora uh, Uh, dzīvotspēju ilg, ilgtermiņā un uh, gribam nodrošināt taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem, arī brīžos, kad šīs problēmas sāsinās. Komisijas priekšlikumos šobrīd jau ir piedāvāti vairāki labi risinājumi, bet es, uh, es, noslēgumā gribu tomēr atgādināt, ka mūsu priekšā vēl ir sarežģīts ceļš, daudzi izaicinājumi, bet visiem aktīvi, konstruktīvi iesaistoties, uh, Domāju, ka mums izdosies nonākt pie politikas, kas nodrošinās labāk nākotni lauksaimniekiem. Paldies! Grazie! Paldies eh, ministram Skandalidisam. Tagad mums ir īrijas ministrs Saimons Kavenē. Uh, Paldies! Priekšsēdētāji, eh, parlamenta prezidenta komisārkungs. Eh, labdien eh, ministriem un eh, Eiropas parlamenta deputātiem. Pirmkārt, gribu norādīt, ka es ļoti atbalstu šodienas sanāksmi. Es pirms dažiem gadiem biju Eiropas parlamenta deputāts un tātad esmu mi lauksaimniecības ministrs, un es priecājos par lielāko lomu, ko šobrīd parlaments spēlē, meklējot risinājumus, uzlabojot KLP, to reformējot. Un domāju, ka šobrīd esam sākuma posmā, garam procesam, kas cerams eh, sniegs pozitīvu ietekmi visās dalību valstīs. Galu galā mēs te cenšamies eh, reformēt lauksaimniecību visā eh, savienībā, lai nodrošinātu ilgspējīgu pārtiks ražošanu visā Eiropas Savienībā, lai mēs spētu ražot vairāk pārtikas, kas nepieciešams gan Eiropā, gan visā pasaulē, bet to darot mēs cienītu un ievērotu vides prasības un tā kā mans laiks ir ierobežots, runāšu tikai par atsevišķiem priekšlikumiem, e, kas nāk no komisijas. Pirmkārt, par uh, finansējumu sadalījumu starp dalību valstīm. Atsevišķām dalību valstīm ir ļoti jutīgs jautājums. Īrija atbalsta pragmatiskās metodas, ko komisija ir izmantojusi uh, Eh, par pamatu, kā nolemt, kā pārdalīt šo finansējumu. Tomēr, lai arī šī metode ir izmantojama pirmajā pīlārā tiešiem maksājumiem, ir vēl nepieciešams papildus paskaidrot, kā jūs plānojat pārdalīt otrā pīlāra naudu. Domāju, ka mums vajadzētu uh, dialogu par to, kā pārdalīt gan pirmo, gan otro pīlāru pirms lemjam par labu vienam vai otram. Es domāju, ka komisāram to vajadzētu paturēt prātā. Uh, par uh, finansējumu sadalījumu dalībvalstu iekšienēs, kad uh, jau ir lemts, cik valsts uh, katra saņems. Domāju, ka šis jautājums manai valstī ir visgrūtākais. Šis uz teritorijām uh, balstītais uh, um, maksājuma modelis manā valstī radīs un pieļauj arī daudzās citās lielas problēmas, jo mūsu ražošanas sistēmas ir atšķirīgas un tās balstās vēsturiskā Uh, sistēmā, uh, ko jau agrāk pat atbalstīja KLP finansējums. Un, ja tagad mēs gribam pāriet no vecās sistēmas uz jaunu sistēmu, kurā uh, zemes īpašnieki, pat iespējams ne lauksaimnieki, saņem naudu balstoties to, cik hektāru ir viņu rīcībā, manuprāt, tas uh, nodarīs lielu kaitējumu produktivitātei. Uh, Eh, attiecībās pārtiks radošanu. Tas mums jāpatur prātā, un es domāju, jums vajadzētu dot eh, dalībvalstīm elastīgumu, lai tās izstrādātu eh, risinājums, kas der vislabāk pašām valstīm. Mums vajadzētu komisijas apstiprinājumu sistēmu, kas apstiprina vietējos risinājumus un apliecina, ka tie e, netraucē e, konkurencei e, vai godīgai konkurencei, bet der katrai valstī vislabāk pašai. Par šo jautājumu domāju, ka valstīm jāparedz elastīgums Tomēr balstoties uz eh, noteikumu kopumu, ko komisija izstrādās katrai valstī. Domāju, ka tādu pat eh, pieeju vajadzētu arī zaļināšanas pasākumiem. Es ļoti atbalstu eh, jūsu pūliņus zaļināšanas jomā. Domāju, ka mums jāpār, jāpanāk, ka Eiropas Savienība ir pasaules līdere CO2 izmešu mazināšanā un zaļākā pārtiks ražošanā. Tomēr mums vajag uh, ņemt vērā atšķirīgas situācijas vidusjūras reģionā un Skandināvijā, kur ir ļoti dažādas dekada laiki, ražošanas veidi uh, un un uh, labības, ko iegūstam. Un ir jāizstrādā dažādi risinājumi dažādām valstīm, ko apstiprinātu komisija. Un vienmēr varētu būt arī uh, uh, alternatīvs risinājums, kas stātos spēkā, ja dalība valsts eh, nepieņem pašu savu risinājumu. Bet kopumā es, komisāra kungs, jūs atbalstu, uzskatu, ka vajadzētu tam notikt obligāti un mums vajadzētu veicināt jaunus e, lauksaimniekus, rīkoties. Diemžēl manā valstī tikai 7% lauksaimnieku zem 35 gadiem e, ir jaunāk par 35 gadiem. Šī ir situācija, kas būtu e, jārisina. Par otro pīlāru. Domāju, ka gan man, gan citiem gribētos e, labāk saprast, kā jūs pārdalīsiet fondus. Pieeja, kā iztērēt naudu, ir šobrīd pareiza. Uh, Eh, jūs gribat likt uzsvaru uz lauksaimniecības sistēmu eh, in, in, jaunināšanu un reaģēšanu uz klimatu pārmaiņām, uz pārtikas eh, drošības nodrošināšanu, un mēs gribētu vēl stiprināt fermā sašrošo investīciju programmas. Visbeidzot par eh, tirgus atbalstu un krīzes pārvaldību, domāju, ka jūs diezgan labi esat izstrādājuši eh, priekšlikumus. Lasot jūsu esošos priekšlikumus eh, par iejaukšanos, par intervences pasākumiem un krīzes pārvaldību. Tad šķiet esam visi pārliecināti, ka komisija spēs ātrāk reaģēt uz pārtiks krīzēm un jau pēdējo 68 mēnešu laikā esam jau to novērojuši kopumā, uzskatu, ka esam eh, te labā sākuma punktā. Un kad īrija būs 2013. gada pirmajā pusgadā Eiropas Savienības prezidējošā valsts, mums būs daudz, kas eh, jādara, un es ar prieku sadarbošos ar parlamentu komisiju un padomu cenšoties panākt kompromisu, kas visiem būtu pieejams, pieņemams. Paldies! Paldies! Tālāk vārds deputātiem. Per eh, tre minūti, per favore, rispettiamo i tempi. Thank you, Chairman. Ak, nu, trīs minūtes. Paldies, prieksēdētāji. Es koncentrēšos uz zaļināšanas pasākumiem, jo jau šobrīd lauksaimnieki apvienotajā karalistē pieņem lēmumus, kas balstītu uz šiem priekšlikumiem, un tie nodara eh, kaitējumu videi. Šie lauksaimnieki ir lēmuši eh, neparakstīt vides līgumus ar valdību. Apvienotajā karalistē ir sistēma, kurā jūs varat eh, pievienoties eh, eh, zināma līmeņa vides schēmai un uz to pievienoties trim līdz pieciem gadiem. Un šobrīd lauksaimnieki bažās, ka ja parakst šādu līgumu uz trim līdz pieciem gadiem, tad papildus, eh, tas eh, būs vēl papildus eh, pasākumi jūs šobrīd no, nospraustījiem. Ja jūs nerīkosieties ātri, mūsu lauksaimnieki neparakstīs vidas līgumus. Es ar interesi novēroju, ka šeit ir izslēgts bioloģiskās fermas. Ja viņi ir izslēgti, tad kāpēc augsta līmeņa uh, lauksaimnieki nav? Kāpēc tāds privilēģijas bioloģiskajām mm, lauksaimniecībām? Es nedomāju, e, ka sākotnēji būs ar to liels e, problēmas jo, e, ar, ar rašu daudzveidību, jo vairums audzē vairāk kā divas dažādas kultūras, bet ir pastāv liela iespēja, ka lauksaimnieks sadarbojas ar lielāku kompāniju, kas efektivitātes labad uzsvērs, lai uh, Uh, šie ražotāji ražo tikai vienu um, uh, kultūru vienu gadu un nākamajā gadā audzē ko citu. Lai izpildīt noteikumus, šīm uh, mazajām fermām ir jālemj par to, kuru kultūru kurā gadā audzēt. Tas nav efektīvi, un uh, daudz uh, iespējamās eh, pārtiks tiek zaudēts. Es ceru, ka jūs eh, pārdomāsiet sliekšņus un tos eh, pacelsiet līdz, piemēram, 500 hektāriem, lai cietekmētu tikai ļoti liels saimniecības. Un tomēr šie zaļināšanas pasākumi ir paredzēti, lai reaģētu uz klimata pārmaiņām. Nor, nu, lai parādītu jums, kā es uzklausīju Spānijas eh, lauksaimniecības ministru, es sapratu, ka viņa ir nobežījusies par 50% līdzfinansējumu no valdībām. Es ceru, ka viņa apzinās, ka eh, mūsu priekšlikums bija to eh, pa, palielināt līdz pat 89, 90% Spānijas kaimiņiem Portugālei. Vēl viena problēma, par ko es eh, bažos par nākamajām eh, pre, eh, Eiropas Savienības prezidējošajām valstīm, īpaši par Kipru. Kiprā es pagājušo gadu biju tā ļoti pievilcīga valsts ar attīstītu turismu in, industriju. Un ilgstoši ceļojot apkārt, es redzēju tikai divus traktorus. Tas man nepārliecināja nebūt, ka Kiprā būtu attīstīta lauksaimniecība un ka tās spēja lemt par to, kā izmainīt, piemēram, lauksaimniecību apvienotajā karalistē. Es ceru, ka jūs spēsiet pieņemt atbilstošu lēmumus. Paldies! Adesso l'onorevole McGuinness, per favore. Maria, da te. Nākošais runātājs Mairida Magīnes. Paldies, priekšsēdētājs. Es eh, turpināšu vienu izaicinājumu eh, aiz otra, bet konkrēti pie runāsim par tiešo maksājumu jautājumu. Mēs tagad runājam jau gan vairāk nekā divas stundas, un praktiski viens ministrs pieminēja jēdzienu e, elastīgums, un es zinu komisiju. E, es zinu, tā ļoti uzmanīgi klausās, tai būs e, jāskatās detalizēt šie priekšlikumi, jo doma piemērot maksājumu režīmu, kad viens izmērs dar visiem, nevarētu būt vislabākais risinājums. Es gribētu, lai sanāksmes beigās varētu būt kopīga izpratne par to grafiku, pie, saskaņā ar kādu mēs strādājam un spiedienu, kādā mēs strādājam. Uh, lai panāktu un rastu vienošanos. Komisāri, es daudz ko varu sacīt, aizstāvot jūsu priekšlikumus, lai tie stātos spēkā 2014. gadā, bet uzklausot šodienas. Uh, sacīto, šķiet, ka to būs grūti panākt, bet mēs visi labticīgi mēģinām strādāt un panākt to, ka mēs šajā grafikā varēsim iekļausies. Bet es gribu atgriezties pie kolēģi Lavījā uzdoto jautājumu kad budžeta jautājumu visdrīzāk ietekmēs šo grafiku, un pirms mēs atstājam šo sēžu zāli, mums vajadzētu tomēr atgriezties pie šī jautājuma un redzēt, vai šīs diskusijas norit tandēmā. Komisār, jūs atcerties, ka Es, es runāju par zaļināšanu un baidos, ka tie, šeit varētu izcelties papildus zaļā birokrātija. Un es nedomāju, ka jūs to vēlaties, ne arī parlaments eh, gribētu, lai tāda izveidojas jo deputāti nepārtraukti runā parlamentā par to, cik augsts ir birokrātijas līmenis un cik nepieciešama vienkāršošana. Runājot par zaļināšanu, daudz kolēģi parlamentā atbalsta viedokli, ka ir jāmēģina panākt mikromanagementu um, saimniecībām gan dalību valstu, gan uh, pašu saimniecību līmenī. Un šis jautājums atkal mums ir jāpalūk, jāplūko, lai mēs varētu paplašināt zaļināšanas iedzienu. Uh, man šķiet, ka manā valstī ir 40 dažādi zaļās krāsas toņi, un es domāju, ka mēs varētu iekļaut šeit jautājumus, lai padarītu lauksaimniecību resursu efektivitātu, lai vairāk mēs runātu par dabas aizsardzību un um, tālāk vēl par trim konkrētiem pasākumiem, ko jūs esat nodarījuši. Varbūt dažās dalībvalstīs tos nemaz konkrēti nevar piemērot. Tāpēc mums vajadzētu šo jomu tomēr pārskatīt vēlreiz. Un visbeidzot Jautājums par maksājumu pārdalīšanu gan eh, starp dalību valstīm, dalību valstu iekšēnēs. Tas ir sarežģīts. Tas nebūtu tik sarežģīts, ja nebūtu problēma ar budžetu. Un šeit gribu sacīt, ka mums ir jāsaprot tas, kāds tad budžets mums īsti būs. Bet visiem ir jāapzinās, ka ja mēs runājam par pārdalīšanu, tad mums ir jāsaprot sekas it īpaši gan dalībvalstu iekšēnā, gan starp dalībvalstīm, un mums ir jāapzinās dažādie viedokļi, kādi var rasties, jo mums būs jāpanāk vienošanās par šiem sarežģītiem jautājumiem, un tāpēc es apsveicu gan e, eh, komisāru, gan padomis, eh, gan mūsu pūliņus. La, strādājot pie šiem sarežģītiem jautājumiem, jo cilvēki klausās debates un mēģina plānot savas lauksaimniecības aktivitātes pēc 2014. gada. Un arī patērētāji, kuri ļoti jūtīgi izturas gan pret kvalitāti, gan pret pārtiks cenu, gan tā skaitā arī pret apkārtējo vidi. Un es domāju, tāpēc, ka jānorāda, ka šī ir svarīga daļa mūsu darbā sasniegt mērķus noteiktajos termiņos. Paldies, Mairid, un tagad es dodu vārdu trim ministriem. Sāksim ar Itālijas eh, lauksaimniecības ministru pēc tam Latvijas un Lietuvas ministri, bet tagad Roberto. Grācijā, Paulo de Castro. Dargie kolēģi, paldies. Es vispirms gribētu teikt paldies kolēģiem De Castro un Savickiem par šo ārkārtas sanāksmu sasaukšanu. Mums ir svarīgs uzdevums. Mēs kopā ir jāveido kopīga lauksaimniecības politika, kas būtu spējīga atbildēt uz nākotnes izaicinājumiem. Iepriekšējā gada mums ir parādījuši, ka e, Eiropas lauksaimniekiem ir jāuzlabo savu konkurences spēju, lai pastāvētu globālajā tirgu. Vienlaikus ir tā, ka uh, ražotāji prasa vienkāršākas normas, mazāk birokrāti. Daudz kolēto jau teica, lai sasniegtu šo mērķi, mūsu uzmanība ir jāpievērš uh, lauksaimniecības uh, ražotāju uzņēmumiem. Priešlikumi, ko komisija ir ieteikusi, diemžēl neiet tādā virzienā. Komisija proti iesaka tādu sarežģītu sistēmu ar tiešajiem uh, atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem būs lielāks sloks un nebūs pietiekama elastība. Piemērs. Zaļumošanas pasākumi, kā jau cita teica, ir ļoti sarežģīti un uzņēmēm tas būs grūti kontrolēt un nav nekādu sevišķu labumu tas vidē nedos. Kas attiec uz manu valsti, tad mums šķiet, ka šeit trūkst efektīvas kontrolas raugoties uz to, ka pasākumi patiešām būtu vidēji noderīgi to ir ļoti sarežģīti ar tādiem faktiem pārbaudīt, kas attiecas, piemēram, uz auga aizsardzības līdzekļiem. Vēl viens punkts ir tiešie atbalsta maksājumi dalību valstīs. Paž to mums jāsaka, ka mēs uh, nesaprotam šo priekšlikumu, jo dalību valstīm nemaz nav nekāda elastība uh, tiešo maksājumu sadalījumam ražotājiem. Tas nozīmē, ka, kas attiecas uz tiešajiem maksājumiem, uh, visa sistēma ir jāvienkāršo. Ir lielāka subsidiaritāte jāparēc dalību valstīm. Kas attiec uz tirgus pasākumiem, uz uh, cenu nestabilitāti, tas uh, arī Eiropā ir kļuvis redzams, ka tāda situācija pastāv un kā LP nesniedz iespēju labāk tikt galā ar tirgus krīzēm. Mums šeit jārīkojas drosmīgāk, mums ir nepieciešami efektīvi pasākumi, lai stabilizētu lauksaimnieku ienākumus. Lai sasniegtu šo rezultātu, mums ir uh, jāsaskaņo piedāvājums un pieprasījums. Daudz labāk mums ir jārūpēs par to, lai labāk darbotos pārtiks produktu ķēde, izsekojamība, marķējums. Produktiem ir ļoti būtiski, it īpaši multinacionālā sakarā, it īpaši amerikāņu uzņēmumi, kas mēģina lauksaimniecības uh, ražošanu veidot eh, pēc saviem ieskatiem. Mums jārūpēs par to, lai inovatīvi uzņēmumi saņemtu labākas eh, pozīcijas tirgu. Komisijas priekšlikums, eh, manuprāt, iet otrādā virzienā, un tas ir ļoti attālināts no uzņēmumu vajadzībām. Neatrisināta ir arī problēma, ka valstis, kas ir ļoti reģionālas savā būtībā, ir sliktākā situācija. Piemēram, Itālijā tā ir. Mums ir vajadzīga lielāka elastība finanšu jomā. Nevar pieņemt, ka dalību valstis, kas ir organizētas reģionāli, ir sliktākā situācijā saistībā ar tām, kurām ir centralizēta struktūra. Tas attiecas uz pirmo un otro pīlāru. Ir eh, jāvar vienoties par to, un mums ir jānorāda jau tagad uz to, ka nav pieņemams pieņemt tādus risinājumus, kuros būtu paredzēts vienkārši sadalīt resursus, pamatoties uz dalību valstu platību, ražošanu un citi svarīgi faktori tur nav pietiekami ņemti vērā. Tas patiešām būtu dramatiski, ja kvalitāte, efektivitāte un ražošanas uh, uh, produktivitāte pamatotos tikai uz hektāra pamata. Itālija nekad tam nepiekristu. Paldies. Paldies, Roberto. Tagad vārds eh, Latvijas lauksaimniecības ministrijai Strāļums kundzē. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, augstigotātie deputāti, dāmas un kungi. Eh, vispirms es gribu izteikt atzinību par šo organizēto diskusiju fórumu, kur mums ir iespēja diskutēt kopā ar Eiropas parlamenta deputātiem. Runājot par kopējā lauksamniecības politikas izmaiņām, eh, Latvija uzskata, ka piedāvātajās kopējas lauksaimniecības politikas izmaiņās ir daudz vērtīgu priekšlikumu, kurus mēs varam atbalstīt. Tomēr laika trūkuma dēļ es, es pievērsīšos tikai vienai galvenai problēmai, kuru Latvijas lauksaimnieki nespēja atbalstīt. Latvijas lauksaimniekiem nav pieņemami priekšlikumi tieši šo maksājumu izlīdzināšanai, jo netiek eh, atrisināta šobrīd pastāvošā nevienlīdzība tiešajos maksājumos. Es mm, augsti godātie kolēģi, es gribu tikai um, nosaukt dažus skaitļus. 2017. gadā Latvijas uh, eh, zemnieks saņems 144 eiro Eh, par hektāru. Tas ir tikai 54% no Eiropas Savienības vidējā. Ja mēs veicam aprēķinus salīdzinot ar dažām valstīm un Latviju, atšķirība tiešmaksājumos vienu hektāru būs pat trīs reizes. Protams, mums saka, ka jums ir daž, eh, citas resursu cenas. Mēs esam eh, veikuši aprēķinus par esošām zemes cenām, darba spēka izmaksām, uh, bet eh, šie aprēķini rāda pavisam citus skaitļus. Es nezinu, kā šo skaitļu eh, atšķirību varu pamatot Latvijas zemniekiem. Mēs uzskatām, ka pamatā nedrīkst būt vēsturiski noteiktie rādītāji, kas neatspoguļo reālo situāciju. Mūsu piedāvājums ir, ka neviena Eiropas Savienības dalībvalsts nedrīkstētu saņemt uh, Eh, mazāk kā 20% zem Eiropas Savienības vidējā. Šobrīd ir tikai sešas valstis, kurām pēc eh, Eiropas komisijas piedāvātiem aprēķiniem šie, eh, šie rādītāji ir vairāk nekā 20% zem vidējām. Tālāk es gribētu piekrist arī īrijas ministram, ka mūsu interese ir caurspīdīga otrā pilāra sadale. Mēs eh, nevaram piekrist eh, pie, eh, komisijas priekšlik, piedāvājumam, ka 5% no otrā pilāra tiek pārdalīti pirmajam pilāram, tā palielinot tiešos maksājumus. Latvijas gadījumā tas dos papildus tikai 0,5% 5 eiro uz hektāru, un tas nekādā ziņā neatrisinās esošo problēmu. Nobeigumā es gribu teikt, ka mēs aktīvi iestāsimies par vienlīdzīgākiem maksājumiem un piedalīsimies kopā ar lauksaimniekiem dažādos iespējamos fórumos. Paldies! Ora la parola al ministro lituano Kazis. Vārds tagad Lietuvas lauksaimniecības ministram. Prieksētātāja kungs, eh, komisāra kungs, eh, dāmas un kungi, uzskatu, ka eh, taisnīgai konkrētspēja ir jābūt vienam no galvenajiem aspektiem. Un tāpēc mums ir jārada vienlīdzīgi, kas iespējas visiem. Ir jāpaturprātā, ka paplašinot KLP eh, funkcijas, ņemot vērā Eiropas Savienības lauksaimniecības modeli, mums vajag adekvātu finansējumu pēc 2013. gada, lai mēs atbildētu uz nopietniem izaicinājumiem, kā dro, pārtikas nodrošināšana, rēģēšana uz klimatu pārmaiņām un konkrētspējas stiprināšana. Saņemot krietni zemāku eh, tiešos maksājumus, mums tomēr ir jāpilda visiem noteiktās prasības. Jārada e, sabiedrisks eh, labums un jānodrošina lauku apvidu attīstību. Lai arī es saprotu, ka ir ārkārtīgi grūti nodrošināt pilnīgi vienādu līmeņa eh, atbalstu uz hektoru viscauri Eiropā, to dro, dro, sarežģīti darīt eh, atšķirīgi klimata ehm, apstākļu, kā arī ehm, ekonomiskās eh, situācijas atšķirību dēļ. Tomēr mums ir jānodrošina visu Eiropas Savienības dalību valstu vienlīdzīgums. ir grūti piekrist eh, KLP reformas piedāvātajos pārējas eh, periodos. Mēs jau septiņus gadus esam bijuši pārējas periodā. Mūsu lauksaimniekiem ir bijuši uzspiest netaisnīgi notikumi un domāju, ka būtu netaisnīgi piekrist vēl vienam garam pārējas posmam. Mums ir jāsasniedz Eiropas Savienības vidējais līmenis tiešajos maksājumos pēc iespējas drīzāk. Es gribētu piekrist aprēķiniem un salīdzinājumiem, ko eh, sniedza mūsu polijas eh, kolēģis. Saskaņā ar esošo um, sistēmu mums ir paredzēts saņemt daudz zamāku tiešo maksājumu um, apjomu. E, raugoties KLP nākotnē, mums rodas uh, e, bāžas par tiešo maksājumu zaļināšanu un par šo obligātu par šiem obligātiem 30%. Domāju, ka dalībvalstiem te jādod elastīgums. Kad vienojamies par tiešo maksājumu pārdalīšanu, mums nevajadzētu nospraust nekādus konkrētus sliekšņus, eh, kas jānosprauž eh, lauksaimniecības zaļināšanai. Tomēr, ja raugāmies uz pozitīviem aspektiem eh, tiešos maksājumos, mēs atbalstām iniciatīvu izstrādāt aktīvu lauksaimnieku definīciju, kā arī atbalstām mazo eh, saimniecību eh, lomas atzīšanu Eiropas kontekstā. Tomēr um, domājam, ka eh, aktīvā lauksaimnieka definīcijai ir jātiek uzlabotai un mazos lauksaimniekus vajadzētu turpināt atbalstīt iesaistīties lauksaimniecībā. Runājot par lauku apvidu attīstību, domājam, ka finansējumam tam jātiek e, sadalītam balstoties uz objektīviem kritērijiem, un šo e, jautājumu nevajadzētu skatīt atrauti no diskusijām par um, e, finansējumu pirmajā pīlārā. E, tirgus e, regulējuma saistībā, ņemot vērā nestabilo situāciju tirkos, atbalstām domu izveidot krīzes fondu. Tāpat atbalstām domu, ka galvenajiem tirgus stabilizācijas pasākumiem jātiek veiktiem, lai nodrošinātu uh, līdzsvaru un stabilitāti. Tomēr atsevišķi eh, priekšlikumi Lietuvai nav atbalstāmi, kā arī citi runātāji jau to piesauca. Mēs neatbalstām eh, atteikšanos no cukuru kvotām 15. gadā. Paldies! Jā, labi, tad eh, mēs pārējām pie Danelis kā deputāta. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicam par šo ļoti noderīgo un inovatīvo iniciatīvu mums visiem organizējot šodienas pasākumu. Tagad daži vārdi par šo slaveno zaļināšanu. Es domāju, ka tas būtu efektīvāk, ja varētu ņemt vērā atšķirības starp Eiropas Savienības reģioniem. Piemēram, olīvkoku kultūras. Ir tradicionālas kultūras, kas izmanto prasa mazmēslojuma, un tas palīdz um, saglabāt tradīcijas, garantēt bioloģisko daudzveidību un ienākums reģionos, kur ir cit, maz citu alternatīvu. Un tas atkal sniedz savu devumu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Kāpēc? šī tradicionālā ražošana nevarētu būt finansējumu, kas ir paredzēts zaļināšanai KLP ietvaros. Tāpat arī es gribētu uh, runāt par finansējumu sadal sadalīšanu starp dalību valstīm, it īpaši pašreizējais konjunktūras apstākļos. Ir jāņem vērā ierobežojumi, ko uzliek krīze atsevišķām dalību valstīm īpaši izceļot programmas, kas ir paredzētas lauku zonu attīstībai un ņemot vērā ekonomiskās grūtības gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Runājot par maksa, finanšu līdzekļu pārdalījumu otrajā pilāram un finansējumam steidzamības rezervei, ir jāņem vērā finanšu pārslodzi, ko vajadzēs uzņemties eh, lauksaimniecības sektoram dienvidu valstīs. Es eh, vēlos arī sacīt, ka mums ir jādomā par cenu un tirgu stabilizāciju. Eh, tirgu caurskatāmību un administratīvo procedūru vienkāršošanu. Šis ir procedūras, kas interesē pilnīgi visus reģionus un pilnīgi visus lauksaimniekus visās dalībvalstīs. Paldies! Paldies, Spīros! Un tagad uzklausīsim trīs citus ministrus. Vispirms dosim vārdu Luksemburgai. Pēc tam apvienotā karaliste un pēc tam Slovākija. Šneiderkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Paulo, Marikam un Dācijanam par šīs sanāksmes eh, organizēšanu šodien parlamentā. Mē, eh, parlamentā. Mēs visi apzināmies, ka KLP ir jātīstās, lai varētu pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem un varētu sev attaisnot mūsu līdzpilsoņu acīs. Tomēr lauksaimniecības sektoram Eiropā un pasaulē ir jābūt KLP prioritātei, tāpēc mums ir nepieciešams budžets, kas atbilst mūsu ambīcijām. Runājot par eh, dalījumu starp dalībvalstīm, mūsuprāt, tas ir jādara integrējot pirmā un otrā pilāra budžetu, un kas balstā, un tam jābalstās uz līdzīgiem principiem, un tādi, jā, mēs varam nokļūt pie taisnīga pārdalījuma apliecinot mūsu gribu, tāpat kā pagātnē rast vienošanos, tomēr vēlos sacīt dažas piezīmes. Pirmkārt, par eh, tiešiem maksājumiem. Gribu atgādināt, ka Luksemburgai e, pamatojums tiešiem maksājumiem galvenokārt ir kā at, atbalsts lauksaimniekam eh, kompensējot visaugstākās ra, izmaksas ražošanu Eiropas Savienībai. Un Runājot par ekoloģisko maksājumu, kas tiek piedāvāts, mēs uzskatām, ka nebūtu saprātīgi iestrādāt papildus vidas eh, kritērijas tiešo maksājumu sistēmām. Un būtu jāņem, jādomā par efektīvākiem maksājumiem, kas varētu labāk ņemt vērā reģionālās un lokālās īpatnības. Bez tam priekšlikums novērt eh, E, veltīt 7% saram zemju ekoloģiskām vidēm ir neproporcionāls un pretējs pārtikas nodrošinājuma e, prioritātēm. Mēs varētu atbalstīt principus jaunajiem lauksaimniekiem, tālāk runāt par īpašo režīmu mazajiem ražotājiem. Mēs atbalstām brīvprātīgumu principu. Bez tam vairāk komisijas priekšlikumi, diemžēl, palielinās administratīvās izmaksas uzņēmumiem un nacionālajām administrācijām, kā piemēram E, e, nosacījumu paplašināšana, ekoloģiskiem maksājumu definējums e, aktīvajam lauksaimniekam. Runājot par lauku attīstību, mēs uzskatām, ka piedāvātie priekšlikumi ir pareizi un paredz zināmu nepārtrauktību salīdzinājumu arī priekšo periodu. Tomēr jāsacina, ka ne, praktiski nekāds būtisks administratīvās maksas samazinājums nav paredzēts bez tam Eh, kopīgās programmas ar citiem struktūra fondiem, kā Eiropas inovāciju partneru attiecības, varētu eh, procedūras nevienkāršot un nesniegt nekādu patiesu pievienoto vērtību, tīpaši mazapjomu programmām. Un vispēdzot gribu atgādināt to, cik svarīgs ir jautājums attiecībā uz defavorizēto zonu ierobežošanu. Mūsuprāt, mēs uzskatām, ka sliekšņa vērtības kas neņem pietiekami vērā visas grūtības, ar kurām jāsaskaras eh, šo reģionu lauksaimniekiem. Runājot par tirgu pārvaldību, mēs atbalstām priekšlikumus attiecībā uz privātiem uzkrājumiem, kā drošības tīkla veidošana. Bez tam mēs uzskatām, ka e, ņemot vērā vienkopības tirgus attīstību, varētu paredzēt atsevišķus pasākumus šajā sakarā, un mēs paužam nožēlu, ka nav priekšlikumu vieglākiem risinājumiem visās dalībvalstīs, ja tiks eh, atsauktas piena kvotas 2015. gadā. Paldies, lūdzu, eh, ietekmēt, ievērot runas laiku. Apvienotā karalista nākošie. Liels paldies! Gribu pateikties visiem, kas sāorganizēja šīs dienas sanāksmi. Ir ļoti vērtīgi visiem tikties un apvienīties ar viedokļiem. Es gribu uzsvērt, ka apvienotā karalista grib iesaistīties šais diskusijās, eh, lai cik ilgi tās arī ieilgtu. Mēs gribam, lai KLP spētu atbildēt uz nākotnes izaicinājumiem. Mēs atbalstām daudz eh, komisijas priekšlikumus, it īpaši attiecībā uz otrā pīlāra lielāko elastīgumu un uz to, ka eh, komisija grib atbalstīt izpēt un uh, inovācijas. Uh, Bet e, ņemot vērā, ka komisija un arī citi ir pievēršies produktivitātes celšanai nākamajos gados, tomēr šķiet, ka šobrīd tas priekšlikumos nemaz neparādās. Tas netiek skaidrots, ko tas nozīmē, un netiek arī aprakstīts, kas pēdējo divu, trīs gadu laikā ir noticis, kad pamatpreču cenas ir galvenokārt auguši. Ne pilnīgi visām precēm, bet vairumam to. Un uh, turpinās pieprasījums gan pie mums, gan pasaules līmenī, un mēs redzēsim, ka uh, arī uh, pre preču cenas turpinās celties. Domāju, ka KLP reformai vajadzētu atspogļot šo tendenci un jārunā nevis par to, cik daudz nauda tiek tērēt, bet arī kur tā tiek tērēt, lai atspogļotu situācijas izmaiņu. Uh, Tāpēc uzskatām, ka, e, nu, diemžēl šī iespēja nav tikusi izmantota. Mums vajag izmantot naudu pēc iespējas efektīvāk, lai lau, Eiropas lauksaimnieki kļūtu inovatīvāki, efektīvāki un spētu izmantot uh, cenu celšanos, kas nā, e, nāk līdzi uh, pieprasījuma līmeņa celšanās e, tendencei visā pasaulē. Mēs arī atbalstām e, lauksaimnieku kļūšanu inovatīvākiem, bet e, pat laikā uzskatām, ka tieši otrais pīlārs palīdzēs KLP zaļināšanai. Apvienotajā karalistē vairākus gadus vismaz mēs jau esam tā rīkojušies. Bet, ja mēs gribam arī zaļināšanas elementu pirmajā pīlārā, tas noteikti palīdzēs e, nodokļu maksātājiem, un mēs maksāsim lauksemniekiem vairāk e, nekā viņi dara bet mums vajag arī vienkāršību. 7% nav paredzēts e, zemju atstāšanai atmatā te mēs negribam e, ieviest e, papildus e, atmatas, ko norādīja komisārs, un es ļoti priecājos par šo viņu komentāru, ņemot vērā pieaugošo prasību pēc pārtikas. Bet daudziem lauksaimniekiem nemaz nav lieki 7% zemju, ko var izmantot tieši zaļināšanai. Varbūt viņiem, un es nevaru iztēloties, kā viņi panāks šo 7% eh, atlikšanu malā, eh, nekaitējot savai eh, ražošanai. Tāpat par grieķis nosprošanu uzskatu, ka šeit esam aizgājuši pa nepareizo ceļu. Uzklausot ministrus un kolēģis no Agri komitejas, kļūst skairs, ka konverģences princips nav pieņemams eh, dalību valstu iekšienē un ceru, ka komisija atteiksies no šī priekšlikuma. Tāpat es atbalstu visus komentārus, kas šodien izskanēja par vienkāršošanu. Ko mēs visi vēlamies panākt? Tas, protams, ir ļoti cēls mērķis, bet man nešķiet, ka šobrīd eh, piedāvātie priekšlikumi to garantēs. Paldies! Bene, grazie, Paldies! Pēskungam! Tagad eh, Slovākijas lauksnēcijas ministram vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā šajā diskusijā teikt, ka es ļoti priecājos par šīs eh, sanāksmes sasaukšanu, jo tas ir kaut kas neparāds, ka mēs kā ministri šādā dokumenta sagatavošanas posmā tikām uzaicināt uz parlamentu, bet Slovākijas vārdā es varu teikt, ka KLP reforma tāda, kā tagad tā izskatās, ir samērā sagadā vilšanos. Līdzsver trūkumu novēršana dalību valstīm, vienkāršošana KLP un citi jautājumi dalību valstīm un lauksaimniekiem sagādā vilšanos. Es gribētu runāt arī par ekoloģisko jautājumu pusi. Slovākijai tas viss būs sarežģīti vienlaikus raugoties uh, uz Eiropas Savienības kopējiem mērķiem, proti ekoloģizāciju un uh, lielāku vidas atbalstu. Mums šī reforma daļa nav īsti skaidra, tādēļ mums ir vairāk iebildumi pret šo reformu, bet sākumā gribētu izteikt uh, komentāru. Vienotā tirgu ir jābūt vienotiem noteikumiem. Vien un tie paši noteikumi attiecībā uz maksājumiem netiek ievēroti. Kā mēs eh, pastāvēsim konkurētspējīgi pasaules tirgū, ja mēs savstarpēji viens otram aizšķērsoņam ceļu kā konkurenti un ja starp dalībvalstīm nepastāv vienlīdzība par vienu to pašu produktu. Tieši tāpat kā mēs redzējām ar Dānijas Lietuvas piemēru. Un tādēļ mums ir arī problēma ar šiem maksājumiem un maksājumu izlīdzinājumu. Septiņus gadus pārējas posmā mēs īstenībā, mums bija pietiekami daudz laiks, lai izlīdzinātu šo sistēmu. Mums ne, nevajadzina mums papildus laika. 30% no maksājumiem par zaļumošanu un 7% par uh, atmatām īstenībā ir uh, nepareizais risinājums, lai nodrošinātu ar pārtiks produktiem iedzīvotājus. 30% no līdzekļiem zaļumošanai ir domā, izraisīs to, ka pārtiks produktu cenas pieaugs. Tādēļ mēs domājam, ka šis pasākums to varētu īstenot ar mazāk procentu un ar brīvprātības principu. Tad ir vēl arī problēma ar uh, griezt noteikšanu. Tieši tāpat kā iepriekšējie runātāji, arī mēs domājam, ka mēs eh, šo komisijas priekšlikumu daļu nevaram atbalstīt. Mēs ceram, ka komisija to pārdomā savādāk, ja mēs domājam, ka maksājumu griesti īstenībā ir eh, pret konkurences spējas eh, atbalstīšanu. Tālāk par definīciju aktīvajam lauksaimniekam. Mēs uzskatām, tas ir labi, bet ir jautājums, vai 5% no lauksaimniecības darbībām pietiek, lai definētu aktīvu līdzdalību lauksaimniecībā. Mēs domājam, ka tiem nevajadzētu būt 5%, bet vismaz 30% no lauksaimniecības darbības. Tālāk par uh, maksājumu prasību ieviešanu. Tā visa sistēma ir pārlieku sarežģīta. Mēs vēlamies uzdot jautājumu, kā mēs jaunus lauksaimniecības lauksaimniekus atbalstīsim. Ja mēs izvirzam šādu prasību 2011. gadā, ja īstenībā 2014. gads ir atsaucis gads, 2014. gadā, jo mēs nevarēsim saņemt šos maksājumus. Tādēļ mēs domājam, ka 2011. gadam vajadzēja būt atsaucas gadam. Jauno lauksaimnieku skaits pieaugtu, un ja mēs 2011. gadu ņemtu par atsaucas gadu, tad tā būtu laba zīme, jo citādi jo viņi nevarēs attīstīties un plaukt. Es atceros cukuru reformu. Es toreiz biju ministrs padomē un mums apliecināja, ka cukura kvotas neatstās negatīvu ietekmi uz Eiropas Savienību ražošanu. Bet tieši šogad mēs jau redzējām, kāda negatīvas sekas tas ir atstājis. Tālāk par maksājumu piesaisti. Tam vajadzētu attiekties uz uh, lopiem, un mēs uh, prasām no 10 līdz 20 līdz 30 procentiem, lai varētu sasniegt reformas patiesos mērķus, proti par pārtikas produktu ražošanu kā galveno mērķi. Paldies! Jā, liels paldies ministriem! Tagad vārds deputātiem. Vicepriekšsēdētājs Pausens. Tak, ordförande, o tak. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem ministriem, kā arī visiem kolēģiem, kur piedalās šajā sanāksmē. Uh, Es pagaidīšu kādu mirkli, lai jūs uzliekat austiņas. Runājot par otro KLP pīlāru, vēlos pasvītrot, ka tajā ir iekļauti lieliski priekšlikumi. Savukārt, pietrūkst iespējas izcelt sieviešu lomu, it īpaši jaunu sieviešu lomu, kas vēlas turpināt uh, strādāt lauku saimniecībās. Jūs zināt, ka uh, Eh, gan vīriešiem, gan sievietiem ir ļoti grūti turpināt eh, lauksaim, eh, darbu lauksaimniecībā. Mēs runājam par zaļāku lauksaimniecību, ekoloģiskāku lauksaimniecību. Kāpēc neizstrādāt kā pilnīgi realistisku mērķi, ja jūs vēlaties lauksaimniecību un meškopību padarīt par paša pietiekamām? Alternatīva ebra sinerģija citiem vārdiem sakot, eh, dzīvnieku ekskrementi virca, var kalpot, ka uh, kurināmā avots. Es saprotu, ka tur ir zināms tehniskas problēmas, bet to visu var sakārtot. Uh, Otrkārt, jāpārdomā par to, ka e, jātaupa fosilās degvielas un biometanizācija dot iespēju samazināt CO2 izmešu apjomu. Runājot par ekoloģiskāku lauksaimniecību, es leģisks, lieliski saprotu jaunos priekšlikumus, bet et, e, priekšlikums ir birokrā, vairāk birokrātisks nekā videi draudzīgs. Lauksaimniekiem ir jā. Ja dod iespēju saņemt subsīdijas, ņemot vērā tirgu atšķirī, cenu atšķirību tirgos, bet tam ir jānotiek daudz vienkāršākā veidā, tiešākā veidā. Lauksaimniekiem ir jāsaņem atalgojums par viņu kultūras un ekoloģiskajiem pūliņiem eh, un audzēšanas pūliņiem. Neaizmirsīsim to, kā ražo uh, lauksaimnieki. Paldies, Paulson kungs. Tālāk divi ministri konkrēti Somijā un Rumānijā. Jāri Koskinen vispirms no Somijas. Jūs, Paula, komisāri, varbūt jäsenet. Paldies, Paulo, godējumie deputāti. Es gribētu pateikties tiem, kas norganizēja šodienas sanāksmi. Es domāju, ka tas ir lielisks sākums ciešākai sadarbībai starp institūcijām. Te es gribētu paust trīs komentārus. Kā Somijas pārstāvs grib norādīt, ka eh, komisijas priešlikumi rada labu pamatu tālākām diskusijām par KLP nākotni. Mēs atbalstām komisijas nospraustos eh, trīs mērķus. Tas ir ilgspējīga ražošana, ilgspējīga resursu izmantošana un eh, vienlīdzīga eh, lauksaimniecības attīstība visā Eiropas Savienībā. Šie mērķi, ko komisija ir nospraudusi, tomēr varētu tikt sasniegt vienkāršākā veidā, kā komisija to piedāvā. Eh, kontrols un monitoringa sistēmas, eh, kas šobrīd tiek, ir paredzētas, šķiet eh, visu sarežģīja. Un tas iet pretrunā mērķim panākt lielāku vienkāršību sistēmās gan lauksaimniekiem, gan um, ražotājiem. Par es, es atbalstu uh, komisijas priekšlikumu uh, tiešo maksājumu pakāpeniskā izlīdzināšanā. Tāpat atbalsta komisijas priekšlikumu turpināt tiešu maksājumus. Komisijas priekšlikums ir ļoti nozīmīgs e, reģioniem, kuros e, ražošanas izmaksas ir augstas. Somija arī atbalsta e, zaļināšanas e, aspektu tiešajos maksājumos, bet šie priekšlikumi mums jāpa. Uh, jāpēta ciešāk un jānodrošina izvairīšanās no administratīvā sloga pas, palielināšanas. Visbeidzot, ņemot vērā Somijas um, um, situāciju, mēs atbalstām uh, plašu uh, paketi uh, lauku apvidu attīstībai, bet mums vajadzētu arī pārdomāt programmēšanu vairāk. Eh, visbeidzot, pār tirgus eh, pārvaldību. Komisija ir pievērsus uzmanību krīzes pārvaldībai. Bet priekšlikums atteikties no cukuru kvotām 15. gadā mums nav pieņemams. Paldies! Paldies! Tālāk Valērija Tabara vārds Rumānijas ministram. Paldies! priekšsēdētāji. Cienījamies komisāri, dāmas un kungi, deputāti, cienījamie ministri. Mēs uzskatām, ka šodienas sanāksmē ir īpaša nozīme, jo šeit mēs diskutējam par problēmām jomā, kas ir īpaši nozīmīgi Eiropā gan šodien, gan arī nākotnē. Pirmie brīdī raugoties, problēmas šķiet ļoti sarežģītas. Komisijas nopelns ir tas, ka tā ir izstrādājis priekšlikumus. Tie ir būtiski laika posmā starp 2014. un 2020. gadu. Šai sanāksmē ir īpaši nozīme, jo tiek izlīdzināts ceļš risinājumam sarežģītā sistēmā, kas arī ļoti daudzveidīga Eiropas Savienībā. Ko nozīmē lauksaimniecības sistēmu specifika lauksainiecības produktu ražošanas specifika reģionālā līmenī un kopienas līmenī. Jautājums izvirzās, kādas prasības tuvākā un tālākā laikā tiks izvirzītas pārtikas produktu ražošanai. Lauksaimniecei jāražo ne tikai pārtikas produkti un nav jāizmanto tikai izēvielas, bet runa ir arī par izēvielu piegādi atjaunojumam enerģijām tuvākajā nākotnē. Eiropas lauksaimniecībai kvantitīvi raugoties, bet arī kvalitatīvi raugoties jāražo ir augstvērtīgi produkti, vienlaikus saglabājot atbildību par lauksaimnieku ieņēmumiem. Un uh, <coughs> tie, kas pārvalda lielu bagātību Eiropas Savienībā, augsni, mežus, dabas resursus, vienlaikus mums ir arī atbildība patērētāja priekšā, kā ražotāji un uh, Eiropas uh, Savienības produktu patērētiem ir kopēja atbildība. Mēs vēlamies izteikties par dažiem pasākumiem, kurus vajadzētu padziļināt un uh, mērķiecīgi veidot, proti, kā veidot tiešos maksājumus, kā tos izlīdzināt un sadalīt. Viena trešdaļa no 90% no tiešajiem maksājumiem, no atšķirības starp tām valstīm, kur tiešie maksājumi ir zem vidējā līmeņa, un ar to vien nepietiek šādu izlīdzinājumu par uh, ekoloģizācijas uh, īstenošanu tiešajos maksājumos. Tas ir nepieciešams, bet mums vajadzētu paraudzīties, kā tas uh, darbosies institūcija līmenī, vai birokrātijas risks pieaugs. Par tiešo maksājumu grieztiem lielajiem labumu saņēmējiem – Šeit pastāv risks, ka tas eh, atstās ietekmi uz eh, produktīviem uzņēmumiem, kas īstenībā sniedz lielu ieguldījumu pārtikas eh, produktu piegādes drošībām, kas arī atbilst augstiem standartiem. Ja paraugamies uz investīciju finansējumu un ja to nosvītro noteikti, likvidē atsēdu attiecībās noteiktiem ražotājiem, tad tiks apdraudēts mērķis ražot augstsvērtīgus pārtiks produktus. Un kā tas tagad ir paredzēts, tad eh, attiecīgajā pasākumos tas nav labs risinājums. Mazie, attiecībos mazajiem lauksaimniekiem to mēs atbalstām, bet jāraugās kādu lielāku šo virsie robežu. 5000 eh, eiro, varbūt 1000 eiro vietā lauksaimniekiem, kuri neatsakās no uzņēmuma. Tālāk par inovatīvu la lauksaimniecību Eiropā. Jaunie lauksaimnieki, vēl viena tēma. Arī tur vajadzētu diskutēt par to procentu 2% no dalību valstu budžeta un arī eh, vēl procentu likmi par lielāko platību. Tālāk par kopīgu tirgus noregulējumu. Mums vajadzētu arī eksportu atbalstu un arī pāris produktus var iekļaut. It īpaši eksporta atbalsts eh, putnu gaļai, eh, lielopu gaļai, piena produktiem par cukuru. Mēs domājam, ka komisija šeit Tā vajadzēja precīzi izanalizēt, kas notiek eh, tirgus, tā kad beigsies uh, cukurkvāze 2015. gadā. Mums vajadz, mēs esam par to, ka to vajadzētu pagarināt 2018. gadam. Vienlaikus mēs esam par pakāpenisku paaugstināšanu uh, eh, 5% gadā, tas varētu uh, eh, mīkstināt negatīvās sekas. Un mīkstināt negatīvās sekas, tad kvotas vispār nebūs. Par biškopību Tur vajadzētu jaunus pasākumus, lai uh, bērni un vecāki cilvēki vairāk patērētu medu, uh, lai, piemēram, skolās ieviestu medus programmas. Uh, par pienu Rumāni atbalsta to, ka uh, vajadzētu jaunus pasākumus, it īpaši raugoties uz tirgu, uz ražotājiem, uz uh, līgumiem un uh, uz līgumu saistošo raksturu. Mums vajadzētu drošības tīklu. Un uh, šo programmu vajadzētu paplašināt ne tikai skolās par gaļu. Mēs gribētu norādīt uz to, ka ir svarīgi šeit uh, novērst tirgus uh, deficītus par lauku attīstību, kas tiek šeit ierobežots uz mazajiem mikro uzņēmumiem un mazākiem vidējiem uzņēmumiem, ka šeit netiek ņemti vērā lielie uzņēmumi. par noteiktiem darbinieku skaitu vai noteiktu apgrozījumu šeit vajadzētu raudzīties. To mēs neatbalstam, ka liela uzņēmuma šeit netiek iekļauti. Un runātājs tiek pārtraukts. Grazie, Valērio. Abbiamo... Paldies, Valērio. Līdz ar to ministru runas ir pabeigtas. Tagad vārdu saņems eh, tie, kas pārstāv ministrus ja ministri paši nav varējuši ierasties, bet lūdzu pieturieties pie eh, runas laika. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Kad sākām diskusijas par KLP reformu, mēs visi bijām viensprāts par galvenajiem reformas mērķiem. Mēs gribējām, lai reforma padara KLP taisnīgāku, uh, pielāgojamāku iespējamai krīzē. Mēs gribam, lai lauksaimniecība ir zaļāka, modernāka un arī, lai KLP būtu vienkāršāka. Tagad mēs esam nonākuši posmā, ka tiek izstrādāti konkrēti priekšlikumi. Komisija tos mums uh, prezentē un novērojam uh, vairākas atšķirības starp dalībvalstīm, Eh, ko uzsvēra arī ministri, kas izteicās. Ir atšķirības arī starp eh, Eiropas eh, parlamentu deputātiem un to paustiem viedokļiem. Un tas mani satrauc, jo ja jau pat šajā uh, zālē, uh, kurā nemaz nav, piemēram, lauksaimnieku pārstāvju un arotbiedrību pārstāvju, ja mēs nespējam vienoties par KLP reformu ko prezentēt lauksaimniekiem. Tas nozīmē, ka mēs jau esam iepriekš zaudējuši eh, kauju par KLP reformu, un tas nozīmēs, ka mūsu patērētāji un lauksaimnieki sasakarsies ar milzīgām problēmām nākotnē. Tāpēc es aicinātu jūs būt gatavākiem uz kompromisu, lai mums izdotos vienoties par KLP nākotnes formu. Ja mums tas neizdosies, tad redzēsim, kā nākotnē atkārtos pagātni. Mums neizdosies nodrošināt atbalstu nabadzīgākajām un uh, problemātiskajām teritorijām. Ja nebūsim vienprātīgi, tad uh, jau priešlaicīgi zaudēsim uh, šo cīņu un budžets tiks samazināts. Lielas paldies! Tēt nākamais Austrijas pārstāvis, lūdzu. Fīntāk. Paldies, priekšēdētāji. Cienījamais priekšēdētāji, komisāra kungs, cienījamie klātesošie, liels paldies par ielūgumu un iespēju kopā ar deputātiem diskutēt eh, arī ar kolēģiem no Eiropas Savienības dalību valstīm par nākotnes KLP. Principā raugoties, Austrija uzskata, ka priekšlikumi ir labs pamats diskusijām pielāgošanās un daži būtiski grozījumi būtu nepieciešami, lai sasniegtu labu rezultātu. Ņemot vērā uh, esošu mūsu rīcībā esošo laiku, es izteikšu tikai dažas principiālās piezīmes. Pirmkārt, par uh, tiešo maksājumu sistēmu. Sasniegt komisijas priekšlikumiem. Tur ir paredzēts tāds principiāls pārmaiņas. Tas daudzām dalībvalstīm nozīmē, un arī Austrietē skaitā, lielu pārmaiņu. Uh, Šai sakarā es vēlētos eh, teikt pāris vārdu eh, par eh, Austrijai ļoti svarīgu tematu - vienkāršošana. Par vienkāršošanas nepieciešamību norādīja jau daudz delegācijas. Arī Austrija prasa patiesu administrācijas vienkāršošanu. Tiešie maksājumi priekšlikumi, ko izvirzīs komisija, parādīja tos apskatu tuvāk, ieviešot dažādas uh, atbalsta maksājumus, uh, tas nozīmē sarežģītību. Uh, mērķus, kas ir pamatā ar vienkāršāku sistēmu, to varētu sasniegt ar vienkāršāku sistēmu. Gribētu jums pateikt piemēru. Paņemsim jauno ekoloģizācijas maksājumu. Tas ir atsevišķi maksājums ar atsevišķu kontrolu sistēmu, sankciju sistēmu, bet tas īstenībā sarežģīja tiešo maksājumu sistēmu. Vienkāršāk būtu, un tāds pats efekts būtu beigās, proti tāda pamata maksājumu Uh, un uh, sapludināt to kopā ar ekoloģisko maksājumu. Un šai sastarpējā atbilstībai tas nāktu par labu un gan ekonomikai, gan arī ekoloģiskai situācijai lauksaimniecībā. Ko mēs nākotnes KLP politikā mums noteikti vajag, ir elastība dalību valstīm, veidojot reģionālos modeļus. Arī to šodien jau vairākas dalību valstis uh, pateica. Mums Austrijā ir ārkārtīgi dažādi, daudzveidīga lauksaimniecība, ir ārkārtīgi daudz arī kalnu apvidi. Vienotas uh, uh, maksājuma likmes radītu lielu izkropļojumu Austrijā. Tādēļ mēs prasām uh, elastīgumu modeļa iztenošanai par lauku apvidu attīstību. Otrais pilārs KLP Austrijā ir īpaša nozīme, it īpaši Austrijas vidas programmā. Uh, kas gandrīz vai visā teritorijā tiek izmantota. No tā, kā rezultāts rodas ilgspējīga lauksaimniecība, Austrija to vēlas turpināt, bet tam ir vajadzīgs pietiekams finansējums un labs juridiskais ietvars. Turklāt vēl sadalot līdzekļus, vajadzētu ņemt tādus rezultatīvus modeļus, kas sniedz rezultātu. Arī šeit lauku apvidus attīstībā tas nozīmē, ka nedrīkstētu radīt papildus administratīvo slogu par kopējo tirgus uh, organizācija. Šeit eh, Austrija atbalsta priekšlikumus, tie ir labi, tie ir solis pareizajā virzienā. Bet netik pozitīvi ir cukurkvotas beigšanās un ar to saistītās problēmas. Austrija nepiekrīt šim priekšlikumam un eh, vēlas, lai kvotas turpinātos. Noslēgumā vēlētos eh, runāt vēlreiz par vienkāršošanu. Uh, Tas ir vajadzīgs visā lauksaimniecības eh, spektrā. Austrija, protams, eh, konstruktīvi piedalīsies debatēs. Lies paldies! Bene, grazie. Lies paldies! Tagad Eriks. Nākošais runātājs Francija. Paldies, priekšsēdētāji, ņemot vērā. Eh, man atvēlēto viso laiku runāšu par visbūtiskāko. Sākotnēji gribu sacīt, ka šī pakete ir interesants saruna pamats, kas eh, Francijas izpratnē ir ievērojami jāuzlabo, vienkāršojot, padarot elastīgāku un ņemot vērā arī iestrēdātos subsidiartāts jautājumus par tiešiem maksājumiem. Francija uh, atbalsta pārdalīšanu starp dalību valstīm, kas būtu taisnīgs, pakāpenisks un kas ņemtu vērā budžeta noteiktos ierobežojumus. Atsacīšanās no iekšējās konverģences dalību valstīs ir mērķis, ko mēs atbalstām, bet šis mērķis ir. E, eh, ja tam ir jādod iespēju nodrošināt lielāku subsidiaritāti dalībvalstīs, un komisijas priekšlikums šajā sakarā mūs neapmierina. Zaļināšana pirmajā pilārā. Uh, ir atbalstīta no Francijas puses no paša sākuma principā, taču modalitātes pagaidām nav apmierinošas, nevajadzīgi birokrātiskas un nekonsekventas, ņemot vērā lauksaimniecības eh, saimniecību vajadzības. Francijā apsveic paturēt iespēju eh, saisti, eh, nodrošināt saistītos maksājumus pēc 2014. gada. Tālāk mēs gribētu sacīt, ka komisija ir paredzējusi efektīvus maksājuma rīkus, kas eh, nevis pakļautos tirgus spēlēm, bet uzlabotā darbību. Un Tāpat arī krīzes risinājumi piedāvātie varianti mūsuprāt ir efektīvi, tomēr mēs domājam, ka to vajadzētu, tos vajadzētu vēl uzlabot. Bet par diviem punktiem runājot, vajadzētu strādāt vairāk. Pirmais no tiem ir ražotāju eh, pilnvaru paplašināšana komisijas priekšlikums mūs neapmierina, jo tas neparedz kolektīvo organizāciju stiprināšanu. To arī vairāk kārt mēs dzirdējam šodien, un mēs pret šo punktu ļoti jūtīgi izturēsimies visās diskusijās. Un otrais elements no manas puses ir tas fakts, ka cukurnozare Francija nevar pieņemt kvotu uh, pārtraukšanu 2015. gadām pieprast pagarināšanā līdz 20. Tālāk eh, komisija par eh, ir pa, šķiet ir padarījusi budžeta jautājumu izpildi ļoti ļoti e, sarežģīta lauku attīstības ziņa, un Francija gaida e, e, atbildes attiecībā uz defavorizēto apgabalu attīstību. Tālāk um, gribu pasvītrot, tāpat kā iepriekšēji runātāji to darīja, to, ka pietrūkst patiesas vienkāršošanas attiecībā uz palīdzības un atbalsta sniegšanu un neraugoties uz 2011. gada sākumā padomes pausto vēlmi. Un visbeidzot, mūsu diskusijas ir ar jēgu tikai tad, ja KLP rīcībā ir pietiekams budžets, un tas, ko šodien piedāvā komisija, ir absolūtais minimums. Paldies! Bene, grazie, andiamo avanti con il... Paldies! Un tālāk dosim vārdu Igaunijai jah, aitäh, mul on suur au olla. jā, paldies. Esmu ļoti pagodināta par iespēju būt jūsu vidū šodien, šajā vēsturiskajā sēdē. Igaunijas eh, lauksaimniecības eh, ministrijas vārdā gribu uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, Igaunija vissvarīgākā tēma apspriežot eh, KLP nākotni ir tiešie maksājumi. pēc iespējas ātrāk tie ir jāizlīdzina dalību valstu vidū. Komisi... Igaunija atbalsta komisijas eh, vēlmi izlīdzināt tiešos maksājumus. Tomēr mēs nevaram piekrist piedāvātajam laika grafikam, jo mēs nevaram nodrošināt vienādus apstākļus nākamajam budžeta plānošanas periodam. Uzskatām, ka Igaunijai vajadzētu saņemt vismaz 90% no Eiropas Savienības vidējā tiešo maksājumu līmeņa. Gribam arī uzsvērt, ka lauku attīstībai atbalstam jābūt tādā pat eh, līmenī kā iepriekš vai pat jāpalielinās un tiešo maksāšanu izlīdzināšana nevar notikt uz eh, lauku attīstības eh, rēķina, jo tas eh, aizkavētu investīcijas, mazinātu investīcijas un samazinātu inovācijas. Lielas paldies! Um, ar Igaunijai arī par to, ka pieturējāties pie jums atvēlētā laika limita, un tēt vārds Kesingers kundzei no Austrijas. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Esmu pārliecināta, ka galvenokārt pārtiks produktu drošums, kas ir sabiedrības labums un kas ir tiešām izdzīvošanas nepieciešamie mūsu patērētājiem, tas viss ir jāvirsa daudz vairāk centrā diskusijā par KLP. Es domāju, ka mēs visas komisijas priekšliekumus, kas ir vērsti ilgspējības virzienā un ekoloģizācijas virzienā, uzskatīt kā pilnīgi pareizus un labus. Bet tomēr jāsaka, ka mēs eh, noteikti neizgudrosim riteni no jauna, bet mums precīzi vajadzētu, vajadzētu paredzēt, kas jau ir darbojies, kas ir jāpaplašina, un drīzāk jāvirzās projām no kopīgās KLP uh, eh, revolūcijas uz evolūciju, jo, piemēram, Eh, tas, ko jūs iesakāt kā zaļumošanas komponenti, eh, tik milzīgu daudzumu atstāt atmatā, tas, protams, ka tā ir īsta revolūcija, un eh, noteikti, ka lauksaimnieki un zemnieki to neatbalstīs, jo ļoti daudzās dalību valstīs pēdējos gados ir veikuši dažādas pasākumas, kā piemēram lauku attīrīšana, kur precīzi tās lauku teritorijas, kuras viņiem būtu vajadzīgas, lai šo 7% panāktu, lauksaimniekiem faktiski viņi ir kā atņemti Kritiski es raugos arī uz to tieši tāpat kā visi iepriekšējie runātāji uz eh, pieaugušo birokrātiju, kas izraita bažas, ja šīs zaļumošanas komponents tādā veidā, kā tas te tiek ieteikts, tiešām tiks īstenots. Un es domāju, ka daudz par maz tiek ņemts vērā, ka mūsu zemnieki uh, daudz par maz e, izpilda prasības, e, un lai saņemtu tiešos maksājumus, tas ir savstarpējās atbilstības prasība, un tā ir laba lausniecības prakse, un mūsu uzdevums ir daudz, daudz vairāk skaidrot, ko tas nozīmē. KLP un tās reformā runa ir arī par ticamību, ticamību arī pret patērētāju, bet arī pret mūsu lauksaimniekiem, jo viņi dienu dienā strādā uzņēmumos, un ja mēs runājam par reformu, uh, kas ir domāta kā partnerība starp uh, lauksaimniekiem un Eiropas Savienību, tad patiešām tam vajadzētu būt tā, ka būtu tāda laba spēles noteikuma visiem, kas padarītu iespējamu tos tiešām ievērot. Fakts ir arī tāds, ka galvenokārt uh, šī zaļumošana otrajā pīlārā īstenībā tas ir tā kā tāda centrāla joma KLP, Bet tas ir kā visu atšķaida, un mēs uh, darīsim visu, lai tās valstis, kas ir ļoti daudz, daudz ko darījuši pēdējos gadu desmitos, tādu kā iepriekšēju darbu, sagatavošanas darbu, lai šajā reformu gaitā tās nenonāks sliktākā situācijā. Es ļoti daudz punktus, ko komisija ir ieteikusi, uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi, ja runa par to, kā inovācijas stiprināt, eh, konkurences spēju, ilgspējību, drosmi, uh, inovācijām, investīcijām, arī tīpaši otrajā pilārā, bet svarīgi arī tas, ka galvenokārt arī izēvielu drošības jomā mums vajadzētu vēl daudz vairāk padomāt par cukurkvotas eh, likvidēšanu 2015. gadā. Tas noteikti nav pēdējais, ko var darīt, un ar, ar to visu neatrisināt. Ir arī ļoti daudz arī enerģijas jomā darāms. Esmu pārliecināts, ka kopā ar komisiju, padomu parlamentu mēs varēsim veidot ļoti labu reformu. Lielas paldies! Paldies, Kristīnganes kundze. Tagad vārds pārstāv Ungārijas. Tisztelt elnök urak, tisztelt biztos úr, hölgy. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Ungārijai vajag spēcīgu kopējo lauksaimniecības politiku. Un ceram no tās eh, atbalsta līmenis saņemt vismaz tādu pat kā pagātnē. Uzskatām, ka esošie komisijas priekšlikumi ir labs pamats tālākām diskusijām, bet diskusijas noteikti ir jāturpina un teksts vēl ir jāuzlabo. Ungārija uzskata, ka eh, nākotnē lauksaimniecības galvenā eh, loma būs nodrošināt pārtiku visiem konkrētspējīgā veidā. Mēs atbalstām KLP divu pīlāru saglabāšanai. Pirmajā pīlārā mēs nodrošinām atbilstošus ienākumus lauksaimniekiem, bet uzskatām, ka dalībvalstīm jādod elastība, lemjot par to, kā šo atbalstu sadalīt. 10% lieksnis mūsu prāti ir atbalstāms. Par zaļināšanu mēs, protams, neiebilstam pret to, bet iepriekšējo um, uh, gadu laikā mēs jau esam veikuši vairākus pasākumus, lai sasniegtu šos mērķus. Tā kā uh, ir ļoti eh, rūpīgi jāpārdomā papildus piedāvātie zaļināšanas pasākumi. Tos noteikti vajadzētu rūpīgi izsvērt pirms nolemjam atbalstīt. Kopumā mērķi būtu jāvienkāršo un ir jāņem vērā reģionālie vietējie apstākļi vēl rūpīgāk. Mēs vēl turpinām apsvērt komisijas priekšlikumus un uzskatām, ka vairāk uh, eh, eh, resursu vajadzētu atvēlēt pašurām dalību valstīm lemšanai. Mēs uzskatām, uzskatām, ka ir jāņem vērā reģionālās attīstības eh, mērķi un tos nedrīkstētu samazināt ne eh, reģionālā, ne Eiropas Savienības līmenī. Vienkāršošana būtu svarīga gan lauksaimniekiem, gan eh, fonda pārvaldītājiem un uzskatām, ka šai jomā komisijai vajadzētu vēl piestrādāt. Visbeidzot, es gribu norādīt, ka komisijas, eh, Ungārija grib sadarboties ar komisiju konstruktīvā veidā, turpinot strādāt pie KLP. Paldies! Lielas paldies, Lāslo! Nākamais Hudins uh, Banks no Nīderlandes. Lūdzu, viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī tur ķeršos klāt pie lietas. Runāšu par lietu. Uh, protams, ka ir tā, ka komisijas priekšlikumi ir pamats uh, sarunām, bet uh, mūsu prāt šiem priekšlikumiem vajadzētu būt godīgākiem, elastīgākiem un vienkāršākiem. Jebkurā gadījumā mēs varam teikt, ka uh, Mēs eh, esam par tiešo maksājumu pārdalīšanu, bet principam vajadzētu būt eh, vienlīdzībai, proporcionalitātei. Tādēļ mēs eh, pašreizējos priekšlikumus nevaram pieņemt. Varētu, piemēram, 4% maksimumu katrai dalībvalstī paredzēt. Visu kolēģi norādīja uz to, ka priekšlikumiem vajadzēja būt elastīgākiem, vismaz kas attiecas uz uh, maksājumiem. Komisija teica, ka 30% būtu zaļumošanai, bet uh, tāds uh, vienāds lielums visiem noteikti nebūs iespējams. Kā īrijas kolēģis jau teica, arī es domāju, ka mums vajadzētu daudz vairāk uh, piemēroties katras dalību valsts eh, atšķirīgai situācijai. Mums vajag ne tikai zaļu apzaļamošanu, bet uh, apzaļamošanu, kas ņemtu vērā vidas nosacījumus, inovācijās un arī darbvietu radīšanā. Kolēģi arī vēl teica, tādēļ es uh, to detalizēt neklāstīšu, kā ir uh, lieki to visu atkārtot. Detaļas, kas attiec uz jauniem lauksaimniekiem, mēs pilnībā piekrītam īrijas pārstāvjiem. Mēs piekrītam arī tam, ko teica Irija un Spānija. Mums ir jāmācās no, no tiem trūkumiem, kļūdām, kas bijuši pagātnē. Paldies. Tagad runās Zviedrijas valdības pārstāvis. Tak, <clears throat> tak, ordfārne. E, jābēja, milsekta. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu lūgt jūs atvainot ministrā prombūtni, kurš nevarēja būt kopā šodien, tāpēc es viņu aizstāšu un mēģināšu darīt visu, kas manos spēkos. Vispirms vēlos pateikties par iespēju kopīgi diskutēt KLP reformu. Mēs um, uzskatām, ka mēs varēsim konstruktīvi to apspriest. Tas bija viss no manas puses. Paldies. Paldies. Tālāk vārds e, Slovenijai. Uvodoma bi se želela v imenu ministra zahvaliti za organizacijo. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties e, sēdes organizētājiem un pasakos mana ministra vārdā. Uh, Kā vairāk iepriekšējie runātāji jau norādīja, arī Slovenijai šķiet, ka uh, ir ārkārtīgi svarā, svarīgi noteikt iespēju elastīgi lemt par konverģenci katrā dalībvalstī atsevišķi. Dalībvalsts atšķiras savā starpā, un ja šīs atšķirības neņemam vērā, tad ietekme uz atsevišķām saimniecībām būs milzīga. Slovenijai noteikti vajag šo elastīgumu. Mēs atbalstām konverģences starp dalībvalstīm, tomēr mēs dotu priekšroku eh, pieejai, eh, pragmatiskai pieejai. Citiem vārdiem sakie, sakot, mēs atbalstām komisijas uh, Eh, piedāvāto risinājumu, kas šķiet caurskatāms un labs, un tāpat piekrītam Vācijai. Eh, gala vienošanos par to, cik lielu finansējumu atvēlēt tiešajiem maksājumiem, to varēsim eh, nolēmt tikai pēc tam, kad tiks līdz galam izlemts par nākotnes finanšu perspektīvām. Tāpat Slovenijai būtu svarīgi turpināt pārstrukturizācijas procesu. Mums vajadzētu turpināt uh, arī darbu, kas ir sākts vidas aizsardzības jomā. Un gribam arī mm, turpināt strādāt pie uh, lauku attīstības. Pievienojamies um, Austrijai, eh, runājot par uh, lauku apvidu specifiku, kas uh, arī nākotnē ir jāatspogļo mūsu lēmumos. Lielas paldies visiem, kas izteicās. Paldies ministriem un valdību pārstāvjiem. Un tagad eh, vārds eh, Eiropas parlamenta eh, deputātiem. Ja kāds vēl gribētu izteikties, ka ņetē lūdzu, kundze. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais ministri. Pardon. Godātie ministri, godātie kolēģi Es eh, runāšu ļoti īsi par galveno sāpi, kas ir Latvijā, par to, ka Latvijas lauksaimnieki ar lielu satraukumu uztvēra Eiropas komisijas priekšlikumu, jo uh, Eh, mēs ļoti daudz sagaidām no šīs jaunās reformas. Mēs sagaidām, lai šī reforma no Eiropā izveidot godīgas konkurences apstākļus lauksaimniecībā, lai netiktu kropļots Eiropas Savienības vienotais tirgus. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir jārada taisnīga tiešmaksājuma sistēma, kuras pamatā ir likti objektīvi kritēriji, nevis vēsturiski dati, kā tas ir pašlaik un arī jaunajā komisijas priekšlikumā. Tāpat mēs uzskatām, ka kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešanas pārējais periodam ir jābūt īsam, neilgākam par četriem gadiem. Un tajās valstīs, kuras saņem tiešmaksājumos mazāk nekā 50%, tādas ir sešas, no Eiropas Savienības vidējā maksājuma pārējais periodam ir jāsākās tūlīt 2014. gadā es gribu teikt, ka Latvijas zemniekiem nav saprotams, kāpēc 20 gadus un kā to paredz um, tagadējais Eiropas eh, komisijas priekšlikums, arī pat 30 gadus pēc dzels priekškara krišanas viņi turpinās tieši maksājumos saņemt tikai nedaudz vairāk par 50% no Eiropas vidējā maksājuma. Pat ja atšķirās ražošanas izmaksas Eiropas Savienības dalību valstīs, tad tās neatšķirās 3 vai 4 četras reizes. Un es esmu dziļi pārliecināta, ka mums ir jāatrod risinājums, kas rada lielāku izlīdzinājumu tieši maksājumos, jo citādi tas kavē Eiropas Savienības kopējo izaugsmi un tas kavē arī mūsu globālo konkurētspēju lauksaimniecībā. Paldies! proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest konkretnych. Piedāvātā reforma turpina jau iepriekš iesāktās politikas, tajā neparādās nopietnu izmaiņu. Šķiet, ka mums ir ļoti tieši jāpasaka, ka piedāvātais budžets nav gana liels, lai uh, uh, lauksaimnieki spētu pildītiem nospraustos uh, uzdotos darbus. Un to jau es teicu gan. Uh, Levandovskungam, gan citiem. Esam novērojuši spekulācijas lauksaimniecības eh, produktu tirgos. Un tas pats notiek finanšu tirgos. Ir ieviests monitoringa aģentūras, ir ieviesti instrumenti, ar kuriem eh, paredzēts uzlabot situāciju. Eh, bet lauksaimniecībā šķiet, ka mēs virzāmies prom no ciešākas kontrols, un tas rada kaitējumu lauksaimniecībā. Mums ir jāievieš intervences mehānismi, strādājot ar um, graudaugiem, atsevišķiem piena produktiem, jo tas nodrošinās stabilākus ienākumus un stabilizēs pārtikas tirgu. Kohēzijas politika būtu jāpaplašina Eh, vairāk uz lauka apvidiem. Mums vajag ieviest normas attiecībā uz atbilstošu atbalsta līmeni eh, lauku apvidiem. Un visbeidzot, runājot par zaļumošanu, uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt eh, aitu lielo paudzētājus. Un, mūsuprāt, te ir ļoti viegli uh, izkontrolēt, e, kur nonāk finansējums. Un mums arī vajag visbeidzot e, pieņemt lēmumu par brīvu pārtiks izplatīšanu, jo šobrīd uh, to, ko darām, sabiedrība kopumā nesaprot. Mums vajadzētu ņemt vērā uh, KLP 50 iepriekšējos gadus, lai saprastu, kā rīkoties tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, ministri, dāmas un kungi. Mēs um, saskaramies ar priekšlikumiem, kas ir balstīti uz labiem principiem un kas ir noteikoši pareizs mērķis, bet apspriežot priekšlikumus ar lauksaimniekiem valstīs, mēs saskaramies ar jautājumiem, kas mūsos vieš lielas bāžas. Kādas efektīvas reakcijas ir paredzētas jaunajā KLP, lai ražotāji efektīvi varētu risināt konku, konkurētspējas problēmas, piemēram, saskaroties ar Merkosur problēmas, kas būs nekavējošas noslēdzot nolīgumus. Kādas, kādi efektīvi pasākumi ir paredzēti KLP, lai eh, atbalstītu ražošanu reģionos, un kāda ir argumentācija pārtraukt pienkvotas 2013. gadā, un tā, Pagaidām mēs eh, redzam, ka 2015. gadā nevajadzēs pārskatīt šo, eh, šos eh, priekšlikumus. Kādas efektīvas reakcijas, kāda efektīva pasākumi ir, parā, ir kādus ir paredzējusi komisija ražotāju atbalstam un kāda ir pasākumi, lai nodrošinātu lauksaimnieku ienākumu. Šie jautājumi pieprasa skaidras atbildes jaunajā KLP ietvaros. E, atbildi, kas skata problēmu pēc būtības? Paldies, paldies! Ļoti īsi, jo mums ir jāpārtrauc mūsu e, sanāksme drīz Garsīs kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka davājat man laiku. Svarīgākais šajā KLP vēl praktiski nav pieminēts, un tas ir, un tas ir budžets. Kas notiks, ja budžets nebūs pie, pietiekams? Kas eh, notiks, ja vairāk nekā 1% eh, tiks novirzīts? Ar šo 1% mēs nevarēsim eh, atbalstīt ne KLP, ne nekādā veidā Eh, sadalījums starp 27 eh, dalību valstīm. Tāpat ir daudzas citas tēmas, par kurām mēs neesam runājuši. Kas notiks ar cukurkvotu? Pēc 2007. gada reformas, pēc polijiem, ko pieliks Spānija, Portugāli, mēs esam pilnīgi mežonīgā pārdalījumā, kas var apdraudēt e, cukura nozars pastāvēšanu daudzās dalībvalstīs. Manuprāt, šo jautājumu vajadzēja risināt daudz ātrāk. Tāpat arī apstādīšanas tiesību liberalizācija. Man šķiet, neviens nenopadomis šodien nav sacījis neko šajā sakarā. Un e, komisijas e, savā dokumentā uzstāju šo liberalizāciju. Tāpat ir vēl daudz citu jautājumu, bet, manuprāt, ar šo lauksaimniecības politiku mēs nebūsim nodrošinājuši Eh, pārtikas piegādi pietiekamā līmenī par saprātīgu eh, cenu desmit gadu periodā. Par to ir jādomā rūpīgi un tas ir jāpaturprātā tuvāko mēnešu laikā apspriežot KLP. Paldies! Paldies! Ga, Garsies kundze, nākošais runātājs Skalinovskis. Dvie krutke uvāgi. Liels paldies, priekšsēdētāji. No manas puses pavisam īsi divi komentāri. 3% eh, šobrīd eh, aram zemes tiek izmantoti, lai eh, saražotu biodegvielu. Tātad, lai sanaržot enerģiju. Un daudzi uzskata, ka tas ceļ pārtiks produktu cenas. Man ir rodas, rodas jautājums, kas notiks ar šīm cenām, ja papildus uh, šiem 3% mēs vēl pievienosim 7% zaļināšanai, kas nozīmē zemes atstāšanu atmatā. Uh, Otrais, runājot par lauku apvidiem, jāsaka, ka šo priekšlikumu ir eh, grūti saprast, kā vērtēt, ja mēs nezinām, cik naudas tiks uh, veltīts otriem pīlāram un kā tā tiks sadalīts starp dalību valstīm. Bet, ja mēs gribam izlīdzināt atšķirības attīstības līmenī starp dalību valstīm, nu tai jāpliek joprojām vienai no KLP prioritātēm. Tāpēc mums vajadzētu paturēt esošos uh, sadalījuma uh, noteikumus otrajā pīlārā, balstoties uz eh, izmainīto eh, metodoloģiju, ko pieņēma Berlīnē 2005. gadā. Un visbeidzot, esošais priekšlikums eh, paredz, ka mēs nevaram turpināt saps modeli, kas nozīmē, ka mēs rīkojamies pretēji mūsu mērķim visu vienkāršoku un padarīt caurskatāmāk. Uzskatu, ka SAPS ir labāka sistēma eh, maksājumiem. SAPS sistēmā ir paredzēts, ka maksājums iet roku rokā ar rīcību konkrētā jomā. Un netiek ņemtas tajā vērā vēsturiskās eh, attīstības. Paldies, Kaldinovskī, Morvēneras kundzei viena minūte. Lielas paldies! Es gribētu izteikties ungāru valodā. Un uh, iespējams, ka es izklausīšos uh, nedaudz uh, mazāk Eiropu mīloši kā iepriekšējais Ungārijas runātājs. Es nepiekrītu terminam uh, konkurētspēja, jo Ungārijas zemniekiem un zemniekiem visās uh, postkomunismā uh, valstīs uh, mēs neredzam vienlīdzību. Polijas un Lietuvas ministri jau pauda savu sašutumu par uh, diskrimināciju pret agrākajām komunisma valstīm un lauksaimniekiem tajos. Arī es esmu sašutusi. Uh, Tāpēc, jo pievienojoties Eiropas Savienībai, mūsu pilsoņus maldināja. Mums teica, ka līdz 2013. gadam uh, lauksaimnieki nesaņems tādu pat uh, atbalsta līmeni kā vecajās uh, dalību valstīs, bet mums vajadzēja atvērt savus tirgus, lai tajos varētu iekļūt ārvalstu pārtikas produkti. Bet situācija tāda nepalika eh, līdz 13. gadam viens. Šķiet, ka eh, KLP reforma problēmu neatrisina un nemaz negrib to atrisināt. Šo problēmu varētu atrisināt, tam vajadzētu nedaudz politiskās gribas, bet tā netiek izrādīta. Arī pēc 2014. gada saglabāsies nevienlīdzīgums. Līdz ar to, es domāju, ir liekulīgi runāt par konkurētspēju. Vajadzētu nodrošināt, ka visiem lauksaimniekiem un arī, piemēram, Ungārijas zemniekiem ir iespēja izvairīties no šī neties, netaisnīgā, uh, netaisnīgiem principiem. Un ka tiks izdarīt pareizie sicinājumi. Ja netiks panākts radikāls izmaiņas, tad šķiet, ka mums vajadzēs pamest visu šo organizāciju. Atvainojiet tiešām, ja neatbildēju uz visiem jautājumiem, e, neuzdevu visus manus, eh, man interesējošos jautājumus laika ierobežojumu dēļ. Mūsu sanāksme jau beigsies. Eh, es, tiemžēl, nevarēšu tēt uzklausīt eh, čo, komisāra Čološa atbildi, bet es to noklausīšos viņa atbildi webstreamingā un domāju, ka tā interesēs arī daudz tūkstošu lauksaimnieku. Parte delle risposte arriveranno adesso e quindi volentieri. Jā, mēs daļu uh, daļu un atbildēm jūs noteikti varēsiet uzklausīt jau tagad. Tagad vārds ir uh, eh, lauksamsies komisāram Čalažu kungam. Paldies viņam par to, ka viņš šodien pie mums bija. Viņš vēlreiz parādīja, ka viņš ir gatavs uh, atbildēt uz visām valdību uh, prasībām un uh, arī pēc tam Marks Savickis saņēmis beigās vārdu, un arī es pēc tam runāšu galā. Paldies, Paulo. Marvārs skundze, jūs zināt, kad um, cilvēks dzīvo lielā ģimenē un ir eh, kūka uz galda, tad dažkārt tiek uzdots jautājums, kā šo kūku sadalīt. Varbūt var dabūt lielāku gabaliņu nekā otrs, bet eh, es domāju, ka tas fakts, ka mēs esam zem vienu jumtu nevis ārpusē un nevis pie galda, kur eh, šī kūka tiek galīta, es domāju, ka ir jāpārdomā, kur tad labāk atrasties ārā lietu vai iekšā zem jumta un redzēt kopā kāli plašā ģimenī, kā vislabākā veidā e, šīs lietas sadalīt. To es jums saku pilnībā saprotot e, tā, vienu vai otru vilšanos, bet e, tā tas ir, ja ģimene ir liela un resursi ierobežot. Es domāju, ka daudzi apzinās šo situāciju. Tagad ļoti īsi kā vispārīgi konstatējumi. Tas, ko es varēju secināt, eh, uzklausot šodienas debates, ne no parlamenta pārstāvu, ne padomas puses, es nedzirdēju Eh, ne reformas mērķu, ne galveno instrumentu apstrīdēšanu, bet drīzāk sarunas par un iebildes eh, par saturu un nepieciešamu eh, koriģēt šo saturu, par tiešiem maksājumiem, par tiem maksājumiem kā atbalstu pamatienākumam, kā maksājumu atbalstam zaļināšanai, pasākumiem otrajā pilārā. Es nedzirdēju nekur nekādas noraides, bet tikai e, ieteikums uzlabojums. Es domāju, ka tādā veidā mēs esam e, situācijā, kad ir pilnīgi normāli, kad ir novērojumi diskusijas sākumā, bet es domāju, ka šis ir diskusiju pamats, konsekvents, koherents, kas pilnībā atbilst tam, ko komisija vienmēr ir līdz šim e, sacījusi. Runājot par tiešiem maksājumiem, mēs runājam par šo tiešo maksājumu sadalījumu. Un šeit ir skaidri redzams, ka e, viedokļi atšķirs. Ja mēs ņemam vērā nacionālās, reģionālās īpatnības lauksaimniecību izmanības, piešķirt lielākus maksā, tiešākus maksājumus vieniem lauksaimniekiem nekā citiem, un citi, kuri pasvītro nepieciešamība pēc lielākas taisnīguma un, un caurskatāmības. Jūs redzat, šeit ir jāskata gan šis jautājums, jo mēs esam vienotie tirgu, gan jautājums par atsevišķu reģionu un lauksaimniecību un audzēšanu E, īpatnības. Es domāju, komisija to mēģina e, ņemt vērā, jo no vienas puses. Atsakoties no vēsturiskiem e, kritērijiem, mēs piedāvājam kaut ko, kas ir izmērams visur konkrēti platību. Un šī lauksaimniecības platība tiek skatīta diferencētā veidā, jo dalība valstis var definēt reģionus, kuros uh, tiks piedāvāti vienoti maksājumi. Tā dalībvalsts kā Austrija, Itālija, Īrija, Spānija vai cita varēs definēt vai nu vienu reģionu dalībvalsts ietvaros vai reģionus, kas ņem vērā tā vai cita saimniekošanas veida tipu, ja tā uzskata, ka ir pamatojamas atšķirības un objektīvas atšķirības, lai uh, nodrošinātu atšķirīgu iztar, izturēšanos. Un, piemēram, tad, kad es redzu Itālijas presē, ka dienvidos un ziemeļos ir atšķirības, kas netiek ņemts vērā šajā reformā, tas, tas nav tiesa. Ja jūs izlasīsiet tekstu, jūs redzēsiet, ka šīs elastīgums ir paredzēts, bet tiek pieprasīta konsekvence, koherence, caurskatāmība. Tāpēc mums ir vairāki maksājuma veidi lazaņas sistēma, kā sacīja Sabīna Laruela, jo mūsu lauksaimniecībā ir lazaņas sistēma. Mums ir jaunie, mazie, mums ir vidējie, mums ir kalni, mums ir līdzenumi, mums ir ekstensīvā saimniekošana, intensīvā saimniekošana, un ja mēs vēlamies uh, Eh, lai visa šī lauksaimniecība darbotos, tad eh, attieksme pret to var būt atšķirīga, bet visiem rīkiem un pasākumiem ir jābūt caurskatāmiem. Caurskatāms manā izpratnē nozīmē to, ka tiek parādīts, kam tiek virzīta nauda un kāpēc vieniem tiek dots vairāk nekā citiem. Bez tam ir jautājums par e, taisnīgumu starp dalībvalstīm, kur tiek norādīts, ka ir pietrūkst politiskās gribas. Varbūt pietrūkst politiskās gribas, bet es vēlos atgādināt, ka lēmums ir jāpieņem kopā, bet šeit nav pat runa par politisko gribu, bet arī par budžeta resursiem. Un vēlreiz gribu sacīt, ka ne jau lai attaisnotu to faktu, ka pastāv kāda valsts, kuras saņems trīsreiz vairāk nekā cita, bet palūkojieties ne tikai uz piešķirtiem maksājumiem, bet pie, palūkojieties arī uz to, kāds ir atbalsts uh, uh, IKP tajā vai citā maksājumā. Citiem vārdiem, kāda ir šī kūkas daļa uz dalībvalsts šķīvi, un jūs redzēsiet, ka jautājumi nebūtu nav tik vienkārši. Uh, tā kā mēs skatām budžeta jautājumus vienlaicīgi ar lauksaimniecības politikas jautājumiem, kā jau Giovanni Lavija to sacīja, ir jāņem vērā abi šie aspekti, ja mēs vēlamies pieņemt politisku lēmumu. Un, manuprāt, ir ļoti būtiski spēt mobilizēties politiski, lai spētu pieņemt lēmumu līdz 2013. gada beigām, ja mēs vēlamies atbildīgi izturēties pret mūsu lauksaimniekiem. Es domāju, ka būt atbildīgiem tas ir ne tikai saturs, tas ir pirmais elements gan Bet arī jāapzinās, ka ja mēs pārāk kavēsim lēmumu pieņemšanu, un ja 2014. un 2015. gadā lauksaimnieki būs bez skaidras juridiskās bāzes, tad es nezinu, vai varēs gūt labākus rezultātus ar šādu iekavēšanos. Tālāk, runājot par zaļināšanu, arī šeit mēs runājam par vienkāršošanu un par taisnīgiem apstākļiem lauksaimniekiem e, pret elastīgumu. Un šeit priekšlikumi, kas tika paredzēti, e, šeit mēs lūdzām lauksaimniekiem strādāt vienotajā tirgu un panākt rezultātus Eiropas uh, Savienības tirgu, bet šie me, pasākumi neizslēdz otrā pīlāra pasākumus, un tāpēc visi pūliņi, Aņokungs, un visas līguma saistības, kas lauksaimniekiem būs otrajā pīlārā vides ziņā, varēs tikst atspoguļoti m, mm, pirmajā pīlārā. Ja otrajā pīlārā tiek maksāts par zemes gabalu, kas tiek apstādīts ar kokiem, vai atstāts atmatā, tad tas tiks ņemts vērā procentos zaļināšanai, jo šajos piecos procentos zaļināšanai tas ir, e, tā nav zem atmatā, bet šie ir neviens komisijas e, teksts neparedz, ka jā, jāatstāja e, lauksaimniecības zemes atmatā. Bet tā kā vairāk kārt ir izskanējis, kā e, pastāv šķērdēšana ar pārtiks produktiem, tieši tāpat pastāv zemju izšķērdēšana, ko mēs vēlamies stimulēt. Un ar šiem procentiem mēs vēlamies piesaistīt tās zemes, kas ne, e, netiek šobrīd neuzturētas, neapstādītas E, piesaistītās lauksaimnieku interesēs, lai varētu tās, e, tās uzturēt tālāk par budžetu un par kalendāru. Es domāju, ka komisija šeit jau ir nākusi klajā ar budžeta priekšlikumiem un es vēlos, lai parlaments un padomi saglabā to, ko, e, kas tika piedāvāts Taču likumdošanas e, priekšlikums no komisijas puses ņem vērā to, ko komisija ir visu laiku piedāvās budžetam. Tagad ir e, bumbiņa ir padomis un komis, e, parlamenta laukā. Taču arī šeit vajadzētu meklēt risinājumu, kā jau es sacīju, lai neapdraudētu lauksaimniekiem iespēju izmantot KLP instrumentus. Es ceru, ka un gribu jūs nodrošināt, eh, pārliecināt kolēģijas vārdā, ka būs atbalsts no komisijas puses maksimāli drīzam lēmumam par budžetu, un es vēlētos, lai tas būtu arī ar uh, lauksaimniecības uh, politikas reformu. Par tirgiem jūs sakāt, ka nav pietiekami daudz tirgu pasākumi. Manuprāt, jautājums šobrīd ir par to, kas stiprināt lauksaimnieku uh, Eh, pilnvaras tirgos, kā nodrošināt to, lai būtu vairāk reaktivitātes. Un Dantenkungs šeit vajadzētu skatīt, kā mēs varam samierināt rieģiešanas puses no komisijas, no pārdomas eh, un parlamenta puses un no otras eh, puses mazināt komisijas varbūt pilnvars, jo tā ir pārāk daudz. Ko mēs vēlamies? Lai komisija rīkojas ātri vai mēs e, piemērojam procedūru, kurai nepieciešami mēneši? Par kvotu jautājumiem un dažādām nozarēm drīzumā būs ziņojums par nesenu reformu augļu dārzeņu sektorā. Mēs varēsim konkrēti par šo nozaru runāt. Tāpat arī būs par vīna nozaru ziņojums. Jau ir iesniegts lēmumu pieņemšanai e, ziņojums par piena nozari. Drīzumā būs priekšlikumi, lai domātu par to, kā eh, pārstruktūrēt olīvu nozari. Vārdus sakot, e, mēs konkrēti specifiskā veidā izturamies e, pret nozariem, bet ir atsevišķi sektori e, un atsevišķas lietas, kas e, katra jāveic savā laikā. Tālāk par dalību valstīm un reģioniem mēs esam atstājuši uh, maksimāli manevrēšanas eh, iespējas un elastīguma iespējas, un eh, mums ir jāapzinās, kam un kāda mērķi mēs izmantojam lauksaimniecības naudu. Mēs runājam par elastīgumu, par subsidiaritāti, taču neaizmirsīsim to, ka tā ir eh, kopēja politika un ka mums ir jādomā par to, cik tā tiek izmantota efektīvi. Tāpēc arī mēs šeit runājam par vienkāršošanu cik tālu mēs varam iet ar eh, vienkāršošanu un eh, cik eh, efektīvi līdzekļus varam izmantot noslēgumā. Vēlos sacīt, ka apzinos to, ka ir nepieciešams kompromiss, kas nedrīkst attīlinā, attālināties no mūsu mērķiem Pretējā gadījumā būs ticamības problēma. Mums ir jārisina um, jautājums par vienkāršošanu, kā arī par rezultātu sasniegšanu. Lūk, tie ir daži elementi, kurus es gribēju pasvītrot. Esmu gandarīts par debatu debatēm, kā jūs acīm neraugoties uz to, ka tiek norādīti dažādi viedokļi un izcelti dažādi viedokļi, es tomēr domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Paldies! Lielas paldies! Domāju, ka mums visiem ir eh, tāda eh, lielāka apjausma par to, eh, kāda atbildība gulst uz mūsu pleciem. Tas, nu, ir kļuvis skaidrs no visiem iepriekšējiem runātājiem, runājot par KLP un KLP ietekmi uz lauksaimniekiem. Domāju, ka ir ļoti labi, ka noturējām šo atklāto godīgo diskusiju, iesaistoties gan padomus, gan uh, parlamenta, gan komisijas pārstāvjiem. Un tagad uh, vārds Marakam Savickim. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που ξαναγκάζουμε να ξαναπάνω τον λόγο, αλλά χρωστούμε μια... Atvainojiet. Es eh, izteikšos jau otro reizi, bet man šķiet, ka man ir jāatbild Agņokungam. Uzlieciet austiņas, jūs jau uzlikāt. Gribētu Agņokungam sacīt, skatoties viņam acīs Kiprā pieņems Eiropas Savienības eh, prezidentūras izaicinājumu, un mēs darīsim visu, lai tā gūtu panākumu. Sagņūkungs sacīja, ka Kiprā lauksaimniecība nav attīstīta ka iepriekšējā salas apmeklējumā viņš redzēja tikai divus traktorus. Šķiet, ka viņš ir apmeklējis tikai e, turisma un piekrastes reģionu. Nākošais, kad viņš dodas uz Kipru, es labprāt izrādīšu viņam mūsu lauksaimniecības reģionus. <laughs> Lielas paldies! Un tagad eh, gala runātājs, kas noslēg šo svarīgo dienu, jau esam eh, pārsnieguši mūsu, mums atvēlēto laiku par pusstundu, bet domāju, ka mūsu šodienas diskusijas bija tiešām noderīgas un bija vērtīgi tikties dažādajām institūcijām un lemt par to, kas būtu labākais KLP nākotnē. Vārds Marekam. Liels paldies! Eh, Dāmas un kungi, liels paldies jums visiem par pacietību. Lauksaimniecībā tā ir ļoti svarīga. Paldies, ka iesaistījāties šodienas diskusijās. Īpaši paldies visiem ministriem un eh, ministrēm, kas ieradās. Eh, un savukārt tiem, kas šobrīd, šodien nebija klāt, es pārliecināts, ka viņiem bija kādi ļoti svarīgi jautājumi risinājumi pašmājās. Un eh, domāju, ka tas arī ir vienīgais iemesls, kādēļ viņu nebija uh, Eh, šodien te. Gribu ļoti uzsvērt, ka šodienas diskusijās neizskanēja neviena komentāra, kas norādītu, ka KLP reforma nebūtu vajadzīga. Jau 50 gadus mēs esam ar to strādājuši ir, eh, un ņemam vērā izaicinājumus, kas jau agrāk konstatēti un kas vēl stāv mūsu priekšā. Bet jārisina šīs problēmas ir mums visiem kopā. Līdz šim viedokļi ārkārtīgi ir atšķīrušies. Daži norāda, ka KLP ir jāreformē pamatīgi, tikpat kā pilnībā, kamēr citi norāda, ka mums vajag uh, reformu, kas ir tālajoša un netiek īpaši izmainīta. Gribu arī norādīt, ka ļo, diskusija ļoti svarīgs uh, aspekts ir uh, pārunas par budžetu par naudas sadalījumu, bet eh, gribu norādīt, ka nebūs nekāda naudas summa, par kuru visi atzīt, nu, ka jā, ar to gan ir gana Eiropas lauksaimniekiem. Naudas ir tik, cik tas ir, un vienkārši jādomā, kā to saprātīgāk iztērēt. Vēl es gribētu uzsvērt, ka es sagaidu ka reforma padarīs eh, situāciju skaidrāku, godīgāku un eh, attīstību veicinošu. Es nevaru, protams, eh, runāt tikai savas valsts vārdā, bet es gribētu tomēr izmantot man doto iespēju un runāt prezidējošās valsts vārdā un uzsvērt, ka Lisabonas līgums attiec uz mums visiem. KLP pastāv un tā uzliek pienākumus mūsu lauksaimniekiem sniegt sabiedrisku pakalpojumu. Līdz ar to vis, pret visiem lauksaimniekiem vajadzētu attiekties vienlīdzīgi. Ko nozīmē zaļ, zaļina, zaļināšana? Tas nozīmē papildus sabiedriskus pienākumus. Un zaļināšana ir jāizteno visiem lauksaimniekiem neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk. Tas ir uh, e, atrunāts trešajā pīlārā, un 30% nacionālo aploksņu esam tieši tam atvēlējuši. Mums ir vienāda līmeņa zaļināšana paredzēta Latvijā. Bet Latvijā lauksaimniekiem būs tikai daži uh, eiro, lai za zaļināšanu īstenotu. Uh, Eh, Polijā būs daži eiro vairāk, kamēr Maltā viņiem būs pieejami 200 eiro. Eh, tā kā atcerēsimies, kas ir teikts Lisabonas līgumā. Nedrīkst pastāvēt eh, diskriminēšana. Ja mēs to nespējam atrisināt politiskā līmenī, tad mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka pēc reformas ieviešanas mēs saņemsim daudzas sūdzības. Eiropas kopiena tiesā kurā eh, dalībvalstu eh, lauksaimnieki apsūdzēs eh, nevienlīdzības iznošanu. Jā, paldies, liels paldies uh, referentiem, kuri šajā garajā sanāksmē arī pierakstīja daudz ko, un es uh, vēlu mums visiem labu veiksmi Līga, mīļie kolēģi, tagad jāķers pie darba kopā. Mums ir kopīgs mērķis, un es domāju, ka mēs šodien uh, veidojam tādu ļoti demokrātisku, cārskatāmu diskusiju. Mēs ejam pareizajā virzienā. Lielas paldies, sanāksme šlēgta.